Now, good afternoon. Uh, unfortunately, there seems to be very few members present in. Labdien! Diemžēl ir uh, maz deputātu. Zālē ir politiskie padomnieki un asistenti. Četras minūtes pāri pus trījiem. Deputātiem vajadzēja būt jau šeit. Tomēr es ar prieku pievērsīšos 19. darba kārtības punktam. Un, uh, Šis punkts ir pētījums Itālijas valsts peldvietu koncesijas un direktīva 2006-123 EK. Došu vārdu runātājiem Kristīnai Benataco un Sārai Gobato. Jums ir uh, sagatavota PowerPoint uh, pozīcija, prezentācija, un mums ir tiešām simtiem uh, prezentāciju, simtiem um, lūgumu rakstu ne tikai no, Itē, no Itālijas, bet arī no Spānijas par peldvietu koncesijām. Redzu, ka vēl nāk eh, deputāti pamazām zālē vārds jums prezentācijai. Labdien visiem! Vispirms es vēlētos pateikties Uh, lūguma rakstu komitejas priekšsēdētājai un paldies arī doktoram Musam par to, ka esat mūs uzaicinājuši iepazīstināt jūs ar mūsu pētījumu šajā svarīgajā Eiropas institūcijā. Tas tiešām ir ārkārtīgi liels gods. Runājot par peldvietu koncesijām. Uh, un nu, attiecīgo direktīvu. Šis ir ļoti delikāts un aktuāls jautājums. Nu, lai korekti to varētu jums atspoguļot, uzskatu, ka ir svarīgi sniegt vispārīgas iezīmes un norādīt uz to, cik šis jautājums ir komplekss. Excuse me. Uh, no. Nu, speriamo che in particolare dalla complessità del tema. E, come dice... Tātad, kā es sacīju, peldvietu koncesijas jautājums. Eh, uz to attiec arī ļoti sarežģīti normatīvi, un šim jautājumam tiek pievērsta uzmanība ne tikai Itālijā, bet arī citās eh, dalība valstīs Eiropas Savienībā. Itālijas sistēma īpaši arī pēc Eiropas komisijas atkārtotas uzstāšanās attiecībā uz vairākām Itālijas likumdošanas iniciatīvām. Uh, tad eh, nu, tā rezultātā tagad ir gandrīz pārklājušies vairāki normatīvie akti, sākot ar kuģniecības normatīviem aktiem, un pavisam jaunākā arī ir 27. janvārī 2017. gadā pieņemtā eh, likumdošana, kas pārēdz arī konkurences eh, koncesiju atlasi, tādējādi anali, um, atceļot automatizāciju, kāda bija um, spēkā līdz šim. Iespējams, par šo likumu runāsim vēlākā stadijā. Pašlaik gribu norādīt uz to, kā šī jautājuma nor regulējums raisa vairākus jautājumus. Ļoti svarīgi ir šie jautājumi, jo uh, peldvietām ir milzīga ekonomiskā ietekme turismā. Uh, Itālijā 30 tūkstoši uzņēmumi peltviedu jomā, apmēram 7 tūkstoši operātori tur strādā, arī paši nozars pārstāvi ir snieguši mums šos datus datus. Nu, problēma ir arī tā, kas ir saistīta tieši ar koncesiju atlasi, koncesiju gārumu, bet ir arī vēl daudz citas problēmas. Mm sākot no administratīvās kompetences piešķiršanu līdz turisma pakalpojuma cenām, standārtu noteikšanai līdz pat uh, arī vidas jautājumiem un peldvietu pieejamību un tam līdzīgi. Ņemot vērā, cik sarežģīts ir uh, likumdošanas satvers šai jomā, tad, protams, uh, tagad man nav iespējams uh, izskatīt visus Itālijā spēkā esošos tiesību aktus uh, šajā nozarē. Es aprobežošos ar uh, nelielu kopsavilkumu par to, kāda bija situācija pirms tika uzsākta pārkāpšanas procedūra pret Itāliju 2008. gadā, un tad runāšu par iespējamam reformas perspektīvām, ņemot vērā svarīgo Eiropas Savienības tiesas lēmumu, kas ir pieņemts 14. jūlijā 2017. gadā. Tad šis spriedums liek pārskatīt spēkā esošos uh, normatīvos aktus. Tātad, kas attiecas uz mūsu kuģniecības uh, normatīviem regulējumu, tad mēs redzam, ka tur uh, šie noteikumi ir uh, tādi, ko mēs saucam par tādu uzstāšanas tiesībām. Tātad tas nozīmē, ka uh, pēdējais, kuram ir bijušas tiesības uz koncesiju, ka tam tiek piešķirta priekšrocība salīdzinot ar uh, citiem uh, uzņēmumiem, un tas tika apstrīdēts. It arī tiesas priekšā 2008. gadā, ņemot vērā arī to, ka ir arī milzīga uh, šī patvaļa uh, likumdošanas piemērošanā un līdz ar to, piemērot mūsu iekšējo likumdošanu, tur ir arī vairāki principi, piemēram, paredzot maksimālo koncesiju termiņu laiku 20 gadi. Uh, 7. gadā ir pieņemts attiecīgs finansēšanas lēmums, likums, tad ir samazināts arī administrācijas uh, kompetence, aprobežojas tikai ar šo koncesijas atsaukšanu, un tad uh, tika pret Itāliju uh, izvērst pārkāpumu procedūru 2008. gadā. Jāteic, ka pirms šī pārkāpumu procedūras uzsākšanas eh, jau arī konkurences iestāde 8. gada oktobrī arī izdeva brīdinājumu. Tā vairāk kārt gan Itālijas tiesa iestādes, gan arī konkurējošā eh, konkurences eh, regulātors arī prasīja atvērt šo nozari tādā veidā, lai piemērotu atvērtas koncesiju piešķiršanas noteikumus, un lai tas viss atbilstu arī Eiropas Savienības tiesas lēmumam. 7. Tad 2000. gadā pieņemts spriedums šajā, sakar, šajā, šajā lietā, un tur ir apstiprināts, ka caurskatāmības princips ir universāls, un tas ir jāpiemēro arī līgumiem, kas ir izslēgti no specifisko kopienas direktīvu piemērošanas aptvērumu. Šajā gadījumā tas attiecas arī uz uh, Um, īpašumu koncesijām, kas, kā zinām, ir, ir izslēgts no direktīvas 23.2014, kā tas skaidri izriet no 15. apsvēruma šajā pat uh, min, minētajā direktīvā un kā tas ir jau nesen arī apstiprināts Eiropas Savienības tiesas spriedumā, promojam presa un melis pārkāpuma procedūra. Pašlaik es par to nevēlos runāt. Es nedomāju, ka ir liederīgi atgriezties arī pie prejudiciāliem jautājumiem, kas tika uzdoti, atsaucoties uz šo Itālijas normatīvu, kas tad arī pagarināja uh, mūsu koncesijām atkāpumu, uh, atkāpi līdz 2020. gadam. Par šo jautājumu runās uh, kolēģe. Sāra Gobato. Uh, Gribētu tikai teikt, ka Eiropas Savienības tiesas spriedumā ir ļoti ska labi skaidrojumi attiecībā uz to, uz ko tieši attiecas Balkensteina direktīva. Un tur var būt ļoti labas atsaucas arī Itālijas uh, likumdevējiem, ņemot vērā, ka nozarē ļoti lielas gaidas tieši attiecībā uz skaidrāku regulējumu. Balkensteina direktīva ir noteikumi, kas pārēdz uh, pagarinājumu esošajām koncesijām. Tad arī tiek apstiprināts, ka nacionālās iestādes var pieņemt tādus risinājumus, lai varētu atgūt ieguldītās investīcijas un tad arī organizēt konkursu koncesiju piešķiršanai. Uh, Par šiem aspektiem, kā es sacīju, runās kolēģis Arago Bato. Gribēju arī teikt, ka peldvietu koncesiju jautājums mūsu pētījumā nav tikai skatīts no Itālijas likumdošanas viedokļa. Nē, mēs te skatām arī salīdzinoši to ar citām likumdošanām citās dalību valstīs. Lai tieši Tādējādi mēs varētu pārbaudīt, cik efektīvi darbojas Itālijas sistēma salīdzinot ar citām valstu likumdošanas sistēmām. Mūsu pētījumā ņēmām vērā pieredzi Francijā, Spānijā, Portugālē, Horvātijā un Grieķijā. to šīs valsts varam uzskatīt par Itālijas konkurentiem, jo no nu, ģeomorfoloģiskā viedokļa šī, šajās valstīs ir ļoti gāras uh, piekrastes, ir arī ļoti līdzīgas gaisa ūdens temperatūras kā Itālijā. No administratīvā viedokļa šīs val, šajās valstīs arī ir uh, ļoti līdzīgs pārvaldības modelis kā Itālijā, vairāk līmeņu. Tad par spīti lielajām atšķirībām starp uh, nacionālām likumdošanām, tomēr mūsu analīze ir ļāvusi arī identificēt kopīgas tendences, kā dažādas administratīvās sistēmas var um, būt arī visai līdzīgas, kāds ir konverģences, kad visās valstīs tiek pie arī pievērst lielu uzmanību integrētāju piekrastu apsaimniekošanai ņemot vērā peldvietu specifiku un tam līdzīgi un vīdas aspektus. Īpaši tas ir redzams Francijā. Bieži vien Francija tiek minēta kā piemērs piekrasts apsaimniekošanai, jo Francijas sistēma galvenokārt organizēs, uh, koncentrējas uz vīdes aizsardzību, nevis uh, lai, vei, lai veicinātu uh, šo tā saucamo um, jūras un piekrastes uh, komerc izmantošanu. Tātad runājot par vīdes elementiem. Tās jau pastāvēja arī mūsu kuģniecības likumdošanā, īpaši 37. pantā. Tur ir noteikums, kas attiec tieši uz koncesiju uh, pienākumiem peldvietās, peldvietas atbrīvot no dažādām, dažādiem priekšmetiem un struktūrām, kas var nodarīt kaitējumu vidē, un tad ir arī nepieciešamība uzlabot arī jūras stāvokli. Un tad, nu, tiek iekļaut dažādi atlases sistēmas un caurskatāmības procedūras, kā izvēlēties uh, koncesiju saņemšanu. Arī reģionālā līmenī arī šādas procedūras tiek īstenotas. Par Itāliju runājot, par nediskriminēto caurskatāmību, par vienlīdzīgo attieksmi. Nu, tas ir um, atrunāts mūsu likumdošanā, balstoties jau uz tiem instrumentiem, ko es arī iepriekš minēju, ko minēja arī Itālijas uh, padomu un arī mūsu konkurences um, regulātors. Tad īstenojuši esam arī reformu par vietu pārvaldības nodošanu no centrālā uz uh, vietējo pārvaldes līmeni, taču te paliek viena fundamentāli svarīga problēma, ar ko tikai būs jāstrādā Itālijas uh, pār likuma pieņēmējiem. Piešķīšanas procedūra, lai garantētu no vienas puses caurskatu caurskatāmības pienākumu, kas ir paredzēts Eiropas Savienības likumdošanā, un tas puses arī ir jāuzrauga uh, koncesijas saņēmēja darbība. Tas ir arī saistīts tieši ar koncesijas garumu. Tomēr arī šis noteikums ir jāpārskata. Te arī ir dažādās valstīs izvēlēts dažādas pieejas. Piemēram, Francijā maksimālā koncesijas garī termiņš ir 12 gadi. Itālijā tie 20 gadi, Spānijā, Portugālē peldvietu koncesijas garums var pat sasniegt 74 gadus. Ja runa ir par ekonomiski īpaši svarīgām koncesijām, arī Horvātijā arī notiek šīs um, konkurss, atvērtais konkurss un arī tur var šie termiņi būt dažādi. Ristrutturazione delle coste. Okay. E, mi avvio quindi alle Tālāk runājot par kā iziet no šī strupceļa Tātad tas viss ir atrunāts indikācijās, ko sniedz Eiropas Savienības tiesas ziņojumās, tad, tad dialogs starp dalību valstīm un um, reģionālām iestādēm Balkensteina direktīvā. Ir jāatrod arī vienot risinājumu Eiropas līmenī. Uh, Tad kādi šeit varētu būt iespējami risinājumi? Vispirms jākoordinē arī viss šis piekrastes apsaimniekošana, šis delikāts jautājums. Un tad jābūt skaidrākiem elementiem, caurskatāmākiem elementiem. To visu var stiprināt, palielinot, plaši, paplašinot arī informācijas sistēmu, kādēļ ir tik svarīgi uh, arī izveidot šo informatīvo bāzi par peldvietām un koncesijām, jo tas ir pamats, lai varētu arī individualizēt arī kādus alternatīvus risinājumus, kas ir minēts arī Eiropas Unības tiesas spriedumā, kur ļoti skaidri pateikts, ka alternatīvi, normatīvi, alternatīvi disciplīnai ir jāņem vērā arī resursu pieejamības jautājums. Paldies! Se ci sarà il tempo di approfondire perché ci sono tantissimi temi. Ir jautājumi, esmu gatava atbildēt. Nuti del recente disegno di legge e sulle possibili prospettive. Ma cedo la, la Bet tagad vārds kolēģei. Very... Jā, tas viss ir ļoti interesanti. And see our own policy department Jā, un tad tiešām mēs esam arī pasūtījuši šo pētījumu, un tas ir veikts arī ļoti uh, efektīvā veidā, liederīgā veidā. Nu, tad uh, šo pētījumu lasīs ne tikai mūsu komitejas deputāti, bet uh, viss parlaments. Tas mm, tiešām nāks par labu visiem Eiropas parlamenta deputātiem saņem šo informāciju. Esam tagad jādzirdējuši ļoti visaptvarošu uzstāšanos, varbūt jūs varētu tikai sniegt papildus. Trīs minūtes. The floor is yours. Grazie. Allora, in tre minūti. Vor... Trīs minūtēs es gribētu norādīt uz dažiem punktiem, kas ir izcēlti īpaši mūsu pētījumā kas izriet no pārkāpuma procedūras, kas tika uzsākta 2000 kas noslēgti 2012. gadā un bija arī prejudiciālais jautājums 2016. gadā. Te mēs varam runāt par pieciem apstiprinājumiem eh, likumdošanā, apzinājumu, ko sniedz Eiropas Savienības institūcijas. Un tas attiecas vienādā veidā uz visām ēst dalību valstīm, tātad pavisam īsi. Pirmais punkts Nacionālie mm, likumi, kas pārēdz automātisku atļauju atjaunošanu, nav atbilstīgi 49. pantam līgumā un 12. pantam direktīvā. Otrais punkts Tā nacionālām iestādēm ir jāizvērtē, vai koncesijas iekļaujas direktīvas 12. panta aptvērumā, vai arī atbilst līguma 49. pantam. Pirmajā gadījumā, kā to norādēs tiesa, peldvietu koncesijas atbilst 12. pantam, ja to objekts ir uh, reti dabas resursi. Otrajā gadījumā, ja gadījumā netiek piemērots 12. pants, tad nacionālai iestāde ir jāpārbauda, vai koncesijām ir pārobežu intereses. Līdz ar to tad uh, tas iekļaujas līguma 49. pantā. Trešais punkts. Uh, Katrā no abiem gadījumiem vai nu, kad piemērojas 12. direktīvas pants, vai arī, kad tiek piemērots 49. līguma pants, pādvietu koncesijas ir jāpiešķir, jāpiešķir izmantojot caurskatāmas, uh, atlases procedūras, kas nav arī diskriminējošas pret kandidātiem. Ceturtais punkts runājot par atlases noteikumiem, nacionālās iestādes var ņemt vērā eh, vispārējās intereses, sabiedrības intereses, kurām ir jābūt atbilstīgām mēs noteikumiem, nu piemēram, Tas var attiekties uz sociālo politiku, gan, piemēram, ņemt vērā vidas politika. Piektais, pēdējais, to arī noslēgšu. Ņemot vērā Eiropas Savienības likumdošanas vispārīgo gāru, nacionālās iestādes, tām ir jāizvērtē katra uh, situācija situācija atsevišķi ņemot vērā katra koncesionāra situāciju. Piemēram, ņemot vērā arī koncesijas saņēmēju veiktās investīcijas un kas arī labticībā ir rēķinājušas ar to, ka šīs koncesijas tiks pagarināts. Paldies! I thank you very much! Lielas paldies eh, par šo prezentāciju, mēs varam secināt, ka nepieciešama visaptvaroša peldvietu reforma Itālijā. To mēs esam secinājuši. Tā tad ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības tiesas nolēmums un eh, tā sekas. Tas viss ir jāapsver. Šobrīd mēs to neiztirzāsim, bet aicinu visus iepazīties ar šo pētījumu. Eh, tas ir pieejams pie ieejas, ik viens to var saņemt un izlasīt. Tagad Došu vārdu, ne, bet es nevarēšu dot vārdu Likordārī kungam, viņa nav zālē, tāpēc bez kavēšanās došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Lūdzu, vārds jums. Nu, jā, liels paldies par doto vārdu. Komisijas dienesti pateicas uh, lūgumrakstu komitejai par to, ka mūs uzaicinājāt uz šo sanāksmi. Uh, un mēs pieņemam zināšanai pētījumu un informāciju, kuru saņēmām no šī pasūtījuma. Mēs jau īpaši atzīmējam to, ka Eiropas Savienības tiesa ir sniegusi svarīgus precizējumus attiecībā uz ES likumdošanas piemērošanu. Šie precizējumi, protams, ir svarīgi, lai iestādēm Eiropas Savienībā būtu vadlīnijas un tas varētu izpildīt savu izmaksu pārvaldības uzdevumu un arī redzētu, kā rīkoties strīdus gadījumam. Skaidri nacionālie satvari e, ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienības tiesas izklāstītajiem principiem. Tam vajadzētu palīdzēt nodrošināt juridisko paļāvību, to vērtējumu atzinīgi, un komisija turpina uzraudzīt to, kā tiek piemēroti šie principi visā Eiropas Savienībā. Un tas tad ir tas, ko varēja pastāstīt par mūsu darbu un rīcību, kas šobrīd tiek veikta. Priekšsēdētāji, liels paldies! Mēs jau iepriekš nospriedām, ka neizdiskutēsim atsevišķas eh, petīcijas lūgumrakstus rakstus šajā saistībā, bet eh, par pašām peldvietu koncesijām, ja kādam būtu kāds jautājums ekspertiem, kas veica šo pētījumu, uz tiem varētu atbildēt. Afrontes kungs vēlas uzdot jautājumu, lūdzu. Grāsie, šī dodu man. Jā, paldies. Divi jautājumi abām uh, autorēm. Mm. Jūs atsaucāties uz jaunāko Itālijas likumu. Tad eh, kā tas sasaucas Eiropas Savienības likumdošanu, vai ir kāda saistība vai nē? Otrs jautājums. Kā jūs interpretējat eh, ierobežoto dabas resursu konceptu? Jo tur ir daudz dažādi šie koncepti. Tātad atbildēšu un tad, ja advokātei došu vārdu. Vispirms par Itālijas līkumu. Jā, nu, tur ir vesela nodeļa pētījumā. Gribētu teikt dažus vārdus par šo, par to, ka Eiropas Savienības tiesa arī sniegusi savus indikācijas un norādes tieši attiecībā uz 27 janvāra 2017. gada likumu. Šis likums ir apstiprināts Itālijas parlamentā. Diemžēl uh, senātā tagad procedūra ir uh, apturēta jo pašlaik Itālijā notiek vēlēšana kampaņa. 28. decembrī Itālijas uh, prezidents atlaida abas šīs palātas, līdz ar to likums nav izskatīts senātā. Pēdējos universitātē mēs arī esam runājuši par šo jautājumu. Nu, tas ir tāds likums, kur mūsuprāt ir daži pozitīvi elementi. Uh, Galvenokārt jau tādēļ, ka tiek runāts jau par konkurences konceptu, tagad arī to atzīst arī mūsu iekšējā likumdošana, gan administratīvā, gan konstitu konstitucionālā likumdošana, un tā tad ir šī caurskatāmības normas. Šis likums ir ļoti svārīgs, jo tur ir arī indikācijas no Eiropas Savienības tiesas par uh, šo koncesiju piešķiršanu. Es ceru, ka arī līkuma uh, gala versijā būs šie galvenie kriteriji, principi par integrēto piekrastu apsaimniekošanu un ņemt vērā arī vīdes aspektus, kā tas ir Francijā, arī Horvātijā. Tur ir ļoti specifiska jaunāka likumdošana, tālāk arī ir šis leģitimais uh, piešķīrums, atsaucoties uz 12,3 uh, pāntu Bolkensteina direktīvā, un tad arī tiek runāts par uh, um, uzņēmumu komerciālo vērti, vērtību un kā uzņēmumi var piedalīties šajā, uzņē, šajā konkurencē. In Croazia, cioè la possibilità di. Kāds arī Francijā un Horvātijā arī ņemt vērā tad, uh, uh, šo dabas resursu trūkumu, par to runās kolēģi. Jāparedz ir pārejas periods Un tad te arī būs jāparedz šis pagarinājums, lai varētu arī iekšējais notei, noteikumi pielāgoties. Nu, par to debatas bija ļoti atvērtas, neesam vēl par to vienojušies, tātad uh, pagarinājumam ir jābūt arī šis pārējais periods. Un tad Mēs uzskatām, ka. E anche mediante Tā tad arī runājot par uh, šīm valsts, uh, piemēram, uh, šiem konkursiem, kāds tiek organizēts Francijā, atgādinu pēl, runīt par peldvietām, kurām jau ir paredzētas koncesijas, bet tāpat laikā arī mēģinot aizsargāt esošos uzņēmējus. Kā arī paredzēt tādus nosacījumus, kur arī būtu drošība par to, ka investīcijas tiks aizsargātas. ņemot vērā vidas aspektus, tātad konkurence caurskatāmība un tad arī šī uzticība investīciju aizsardzībai. Neapšaubāmi šis likums ir ļoti labs sākuma teksts. Tad, nu jā, šis viens no retajiem gadījumiem, kur uh, arī mēs bijām tad viensprātis ar likuma pieņēmējiem. Paldies! Par otro jautājumu par 12. pānta piemērošanu un par ierobežotajām laika atļaujām. Varu šeit atbildēt atsaucoties uz arī ģenerāla advokāta sacīto 70. 72. punktu ģenerāla advokāta secinājumos Eiropas Savienības tiesā. Kas tur tik teikts? Kā jūs jau minējāt, jautājumā 12. pāns piemērojas atļaujas koncesijām, kas ir ierobežotas, jo tās attiecas uz um, maziem dabas resursiem vai retiem dabas resursiem. Un tad šīs peldvietas ir jābūt komunu pārziņā, runa par ierobežo geogrāfisko vietu, teritoriju. Ģenerāla advokāts tādējādi uzskata, ka tādi tie būtu pamatprincipi, lai piemērotu 12. pāntu šādiem konkrētiem gadījumiem. Tad, nu, ģenerāla advokāts šeit runā par komunām, kas piešķir šīs uh, atļaujas peldvietu koncesijām. Lielas paldies! Es domāju, ka mēs vēl arī vēlāk atgriezīsimies pie šīs tēmas, uzdosim jums jautājumus, jo vēl, domāju, turpināsim saņemt lūgumu rakstus par šo tēmu. Paldies, ka veltījāt uh, savu pēcpusdienu mums un uh, strādājat pie tik ļoti svarīgu jautājumu. Tagad, kolēģi, pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, 20. punkts. 336 2012. gads. Lūguma raksts, kā arī 0721 no 2017. gada un 1141 no 2017. gada par vispār pieņemto cūkastu amputēšanas praksi Dānijā, Zviedrijā un apvienotajā karalistē. Te nu pēkšņi Ir vairāk skandināvu pārstāvju zālē, man ir liels gandarījums par to. Sākumā došu vārdu Johānai Svābei. Viņa šeit ir ne pirmo reizi. Sveicu jūs atkal šeit. Jums arī šķiet ir sagatavota PowerPoint prezentācija. Tad, nu, piecas minūtes jūsu rīcībā, un ne vairāk, ne mazāk. Ņemiet vērā, ka laiks ir ierobežots. Paldies! Es eh, runāju Human Society International un Compassionate World Farming vārdā, un es vēlreiz pateicos par iespēju izteikties eh, komitejā par šo tēmu. Vispār pierastā mm, cūku astu apcirpšana ir eh, bijusi nelikumīgais e jau 15 gadus, kopš 2003. gada. Tomēr 90% ES cūku tiek turpmā, turpinātas amputētas astes. Un, uh, To arī apliecināja Kopasko žekas pētījums, kas pieņem, pieejams komisijas mājaslapām. Likums ir labi izstrādāts, tas neaizliedz pilnīgi visus apciepšanas gadījumus, un tas paredz to, ka pirms apciepšanas lauksaimniekiem sākumā jācenšas novērst astu košanu, uzlabojot cūku apstākļus, un tomēr, ja ar to visu nepietiek un joprojām ir šī astu košana, tad var tās apcirps. Tomēr ir jācenšas jebkurā gadījumā uzlabot apstākļus tā, lai cūkas vairs neko stāstas. Zviedrija un Somija ir aizliegušas cūku amputēšanu pilnībām. Un uh, Compassion in World Farming pētījumi ir parādījuši to, ka vairums zemkopju nemaz necenšas uzlabot uh, cūku apstākļus un vienkārši uh, ņem un amputē šīs astes. Galvenais riska faktors astu kopšanai ir tas, ka ir nepietiekami apstākļi un cūkām mm, jānodrošina dabiskīs uzvedības apstākļi, lai tās var ušināties un rakņāties. Un e, cūku direktīva paredz to, ka ir jāparedz e, salmi skaidas vai kādi pakaiši tā, lai cūkām būtu iespējas e, rušināties. Vairums lopkopju tomēr ignorē šo likumu un uh, cūkām nodrošina tikai metāla ķēdes vai plasmas rotaļlietas un EFSA. Un uh, komisija uzsver to, ka šīs materiāls nepiedāvā uh, Uh, pietiekamus apstākļus cūkām. Un Kopasko žēkas prezentācijā redzams, ka 63% no lokopiem uh, nu, sagādā tikai šīs ķēdes vai rotaļlietas. Un pēdējos divos gados komisija ir aktīvāk stimulējusi dalībvalsts piemērot direktīvu atbilstīgāk. 2016. gadā tika publicēta rekomendācija un arī darba dokuments, kur ir minētas darbības, lai samazinātu uh, astu košanu un amputēšanu, un lai būtu atbilstoši apstākļi un materiāli cūkam. 2017. gadā bija publicēta arī fakti par to, kā samazināt uh, nepieciešamību pēc astu apcirpšanas. Tomēr, neraugoties uz to, mm, dalībvalsts pietiekami necenšas. Un mēs priecājamies, ka komisija ir prasījusi dalībvalstīm 2018. gadā sniegt rīcības plānu par to, kā tās paredz nodrošināt atbilstību direktīvai un uh, laika grafika, mm, laiku grafika īstenošanai. Ja dalība valstis nesniedz detalizētu rīcības plānu un nerīkojas ātri, tad komisijai vajadzētu sākt pārkāpuma procedūru, kas pilnībā, jo situācija ir ne, nepieļaujama, ņemot vērā to, cik liela ir šī, šo noteikumu neizpildīšana. Un mēs aicinām uh, Uh, at, paturēt šo lūgumu rakstu aptvēr, atvērtu, jo dalība valsts joprojām pietiekami mm, neievēro šos likumus un nenovērš mm, uh, astu apcirpšanu, nenodrošinām cūkām nepieciešamos apstākļus un materiālus. Lielas paldies! Tagad uh, vērsīšos pie Federles kunga, kas uh, vēl nebija parlamenta loceklis, bet iesniedza uh, lūgumu rakstu. Un pirms došu viņam vārdu, tikai atgādināšu, ko komiteja ir veikusi. Mēs esam dažas reizes jau par to runājuši un esam investē, ieguldījuši daudz pūliņu. Esam 2017. gadā pasūtījuši pētījumu Esam nosūtījuši vēstuli komisāram Andriukaitim par iespējamo pārkāpumu. Procedūru esam saņēmuši atbildi, pie tā vēl atgriezīšos, un tāpat arī ir eh, agrī izstrādājuši atzinumu NV, savukārt mums neatbildēja komiteja. Tātad mēs tiešām esam spēruši soļus un rīkojušies. To visu ņemot vērā dodu vārdu jums, Frederika. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par to, ka patura šo lūgumu rakstu atvērtu. Es domāju, ka šī komiteja parāda to, mm, cik tā ir spēcīga un ko tā var darīt šādās tēmās. Un vēl papildinot, ko Švabas kundze teica, 2003. Mm, gadā e, bija regula un e, bija desmit gadi doti dalību valstīm, lai to īstenotu. Un Padomi izveidoja noteikumu kopumu, kā e, attiekties pret cūkām. Šajā direktīvā par cūkām tomēr desmit gadus vēlāk nekas nav veikts, kaut arī parlaments ir izdarījis spiedienu. Ir bijis arī pārliecinoši balsojums Strasbūrā, ir arī bijuši stimuli no mm, lūgumrakstu komitejas, no vadītājas, no agrī komitejas un tā tālāk un tā joprojām. Un Un tās ir tēmas, kas ir svarīgas Eiropas pilsoņiem pēdējā lielajā pētījumā, kas parādījās februārī šķiet. Komisārs Andriukaitis um, stingri atbalstīja to, ka ir jāvēršas pie dalību valstīm, un tad izskatās, ka beidzot kaut kas tomēr notiks ar šiem gaidāmajiem rīcības plāniem, kuri būs dalību valstīm jāprezentē. Uh, no otras puses, Tā ir arī uh, runa par uh, pamat attieksmi pret uh, dzīvniekiem. Vairumā gadījumā, kad nepieciešams veikt amputēšanu, tas ir tāpēc, ka nav mm, pietiekami apstākļi cūkām. Ja cūkām ir mm, pietiekami daudz vietas un rīcības iespēju, tad tām nav jākož astes vairumā gadījumu, un tad un tas nav nepieciešams. Nu, reizēm ir jāamputē astes medit medicīnisku iemeslu dēļ. Tomēr izskatās, ka dalību valstīm nav pietiekams interese šī jautājuma risināšanā. Mans kolēģis bija cūku labturības eh, priekšsēdētājs, un viņš izteiksies pēc manis, bet nu, mēs redzam, ka eh, Dānija ir valsts, kura mm, ir mm, parādījusi to, ka tajā pašā laikā ir uh, šis Dānijas piemērs un Zviedrijas piemērs, kurā ir labas mm, cūku gaļas cenas, kur nav nemaz nepieciešams šīs astes amputēt. Un tad nu es eh, aicinu kolēģus komitejā paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, pagaidīt eh, rīcības plānus no dalību valstīm un vēlētos pateikties komitejas kolēģiem par to, ka esat saglabājuši interesi un izdarat spiedienu uz komisiju, uz padomu jo nu, dalībvalstu pārstāvjiem beigās ir jāsaka šie mm, labie vārdi un stingrās pozīcijas, bet beigu beigās nekas netiek piemērots, un kas tad paliks pāri no Eiropas Savienības, ja mēs nepiemērosim paši savus noteikumus? Priekšsēdētāji, liels paldies, ir ļoti labs jautājums. Tagad došu vārdu Magīra kungam no komisijas puses, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji un paldies par uh, uzaicinājumu piedalīties. Es domāju, ka Švābes kundzes prezentācija labi atspoguļoja situāciju. Vēl tikai precizēšu, ko komisija ir paveikusi. Mēs esam prasījuši dalību valstīm izveidot rīcības plānu. Tas ir jāizstrādā līdz janvāra beigām, un 2018. gadā to novērtēsim, tāpat arī bija izglītojošie materiāli industrijas pārstāvjiem, lai zemkopi varētu veikt pārmaiņas, un novembrī bija liela sanāksme ar pašiem zemniekiem, ar industrijas pārstāvjiem, kas tik labi uztvērta. Mēs gaidām šos rīcības plānus, mēs tos izvērtēsim. Un komisija neizslēdz to, ka, tam, ka tai būs jārīkojas. Uh, turpmāka, lai novērstu vispār pieņemto cūkastu amputēšanas praksi un nodrošinātu to, ka noteikumi tiek piemēroti Eiropas Savienībām. Paldies, tagad var izteikties deputāti. Tokens kundze. Jā, nu es izmantošu iespēju izteikties dāņu valodā, jo šis jautājums īpaši attiecas uz Dāniju. Es zinu, ka uh, Dānijā ar lielu interesi tiek sakot līdzi šim jautājumam. Un uh, šis jautājums uh, vēl bija aktuāls 2017. gada aprīlī. Bija vēlēšanas un uh, tas bija ļoti aktuāls jautājums, tāds degošs jautājums. Un, un tad nu, mēs domājam, vai tas ir konkurences jautājums, jo. Uh, maz valstu ievēro šos noteikumus. Īsnībā vairākums pat nemaz tos neievēro. Un es vēlētos teikt komisijai, ka mums ir izdevies patiešām pavirzīties uz priekšu, un šķiet, ka mēs uh, pat varētu vērsties par dalību valstīm, kuras noteikums neievēro. Līdz šim bija licies, ka šāda rīcība paliks bez sekām. un uh, zemkopji daudz izteicās. Un tad uh, tika teikts, ka jā, tas ir tāpēc, ka audzēšanas uh, apstākļi ir mm, tik bēdīgi, tāpēc cūkas kož vienas otrai astē, bet nu tagad varbūt situācija mainīsies. Un es ceru, ka tā tiešām būs. Mums ir eh, ministrs, kas atbalsta lauksaimniekus, un viņš ir arī eh, vides ministrs, tā tāda specifiska Danijas situācija. Nu, lūk, es ceru, ka mums izdosies eh, pielikt punktu šai cūku astu apcirpšanai, jo tas tiešām būtu ļoti nepieciešams. Komisija ir jāspēlē sava loma saskaņā ar līgumiem un jāparūpējas par to, lai Eiropas Savienības likumdošana eh, tiktu piemērota, jo pēdējā laikā komisijas rīcība ir bijusi visai vāja. Nu, lai nav tā, ka tikai Dānija ir vienīgā valsts, kas ievērotu šos noteikumus tiešām, tad Nu, lai visas dalību valstis ievēro šos nosacījumus, jo bija tāda sajūta, ka ik viens tad var darīt, kā grib, kā bērni, saldumu veikalā piepildīt sev kabatas bez maksas, ignorēt likumus bez kādām rūpēm un satraukumiem. Un nu, tad, nu, tiešām vajadzētu uh, sārakstu ar valstīm, kas ievēro likumus, un valsti ar valstīm, kas neievēro likumus. Un tad nu, mēs redzētu konkrētāk šo ainu un būtu skaidrāks priekšstats par to, kas notiek. Es vēlētos uh, jautāt komisijai, kāda tad ir situācija? Es pati esmu nedaudz nobažījusies par to, ka kādi, kāds no ministriem, kas ir bijis visai entuziastiski noskaņots, citādi varētu arī zaudēt šo savu entuziasmu. Nu, es nezinu, kas izteiksies pēc manis, bet ceru, ka mēs turpināsim vēl šīs diskusijas. Jā, nu, paldies. Tagad es došu vārdu Pīteram. Jūs arī esat eh, daudz strādājis pie šī jautājuma. Liels paldies! Vispirms tāda vispārīga piezīme no manas puses. Es domāju, ka tas ir tāds slikts Eiropas likumdošanas piemērs. Mums vajadzētu rūpēties, lai mm, likumi tiktu ne tikai pieņemti, bet arī lai tiktu īstenoti. Uh, Tie, kas pārzina likumdošanas procedūru, tie noteikti atcerēsies eh, par eh, trilogu procedūru, kur tiekas eh, komisija, parlaments un dalībvalstis un sagatavo likumu. Un tāpēc nevar teikt, ka uh, likums tiek satēsīts kaut kur Briselē un man kā dalībvalstī nav par to jāliekas nezinis. Man, eh, atklāti sakot, arī par Vāciju dažkārt eh, ir um, žēl domāt, jo arī Vācijā tiek runāts par to, ka Brisele diktē šos eh, normatīvos aktus. Tieši tāpēc šī situācija ir tik kaitinoša. Vēl kāds aspekts. Mēs redzam, ka ir veikti dažādi pamatpētījumi un uh, ik pa desmit gadiem tiek pieņemti dažādi noteikumi attiecībā uz lauksaimniecību, ir tiek ieviesti dažādi termiņi, un um, arī uzņēmumiem ir jādod iespēja atjaunot savu aprīkojumu. Šeit man ir tikai divas iespējas. Vai nu mēs sakām, ka uh, likums ir derīgs un tas ir jāizteno, vai arī mēs sakām, ka likums nav derīgs un tas ir jāgroza. Es Domāju, ka mums eh, vajadzētu tomēr padomāt arī par likumu īstenošanu. Margarita zinās, ka man šis lūgumraksts tiesko nepatīk, bet neskatoties uz to, es uzskatu, ka šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu. Mums eh, vajadzētu sekot līdzi faktiem. Un komisijai arī vajadzētu tam pievērsties, jāskatās, vai šis likums darbojas vai nē. Protams, šeit nav runa tikai par dzīvnieku labturības jautājumiem, te ir runa arī par uh, konkurenci starp dalību valstīm. Tieši tāpēc uh, šie tiesību akti arī tiek pieņemti, un mums uh, nevajadzētu mēģināt kaitēt um, institūcijām, sakot, ka tām nevajag uzticēties. Galu galā šeit nevar būt nekāda izņēmuma. Visām dalību valstīm ir jāīsteno kopīgi pieņemtie tiesību akti. Lielas paldies, Pīter! Tagad izteiksies Kofoda kungs. Paldies priekšādātāji, es nezinu, vai runāt dāniski vai angliski. Pirmkārtām es vēlētos pateikties jums par sagatavoto prezentāciju. Mani kolēģi jau norādīja, ka ir patiešām žēl, ka ir pieņemta direktīva, tā darbojas jau daudzus gadus, bet dalībvalstis to nav īstenojušas. Un, piemēram, ja es paskatos uz eh, Nīderlandē nesen veikto revīziju, arī tajā ir pavisam skaidri secinājumi. Gandrīz 100% cūkām tiek apceptas astes. Iemesls, kāpēc eh, Nīderlandes varas iestādes nav īstenojušas šo direktīvu par šīs prakses eh, ierobežošanu, ir konkurence, kā jau jūs norādījāt. Uh, Ja tas ir attaisnojums, un šeit Margarita Aukena arī uzdeva jautājumu par mm, valstīm Eiropā, šķiet, ka lielākā daļa valstu neievēro šos likumus, nu, tad eh, patiešām žēl, ka tā notiek. Prezentācijā mm, pirmajā slaidā, pirmajā punktā bija redzams, ka skatoties, piemēram, uz Dāņu varas iestādēm, tad tās teiks, ka lopkopjiem ir jāizvairas no um, astu amputēšanas. Viņi teiks, ka viņi ir mēģinājuši to darīt. Viņi vienmēr varēs teikt, ka jā, mēs mēģinājām to darīt, mums neiznāca, un tāpēc mēs tagad turpinam šo praksi. Mums uh, vajadzētu saprast, kāds ir šis konteksts. Mēs vēlamies uzlabot cūku sivēnu dzīves apstākļus. Un um, te rodas jautājums, varbūt šis likums nav skaidrs. Uh, Uzskatu, ka nolūks bija gan skaidrs, mēs vēlamies izvairīties no šādas ikdienišķas eh, astu amputācijas Eiropā, bet šķiet, ka šeit ir radušies daudz trūkumi. Es gribētu zināt, vai komisijā arī tiek runāts par to, ka likumdošanā iespējams ir radies robs, un tieši šī roba dēļ šis tiesība akts netiek piemērots. Nu, mēs eh, varētu iedomāties, ka šī ir finanšu nozare. Uh, priekšādātāja. Iedomāsimies, ja šeit būtu runa par banku nozari, kaut ko, kas ir saistīts ar finansēm, te noteikti ceņā būtu atvērta pārkāpuma procedūra. Šeit ir runa par dzīvām būtnēm, par eh, siventiņiem, un eh, pret siventiņiem visu laiku izturas absolūti neizturami. Es uzskatu, ka tas ir apkaunojums Eiropā. Un es uzskatu, ka Tas ir absolūti neciešami. Jā, protams, es saprotu, komisija ir daudz ko paveikusi, bet mm, netiek ņemti vērā finanšu apstākļi. Ja tiktu uzsākta pārkāpuma procedūra dalībvalstīm, tas izvērstos ļoti dārgi, un tas varbūt arī iemesls, uh, piemērot direktīvu. Došu vārdu vēlreiz eh, lūgumrakstiesniedzējiem pavisam īsi. Ko jūs eh, domājat, kā mums vajadzētu rīkoties? Liels paldies par eh, šo iespēju. Komitejas locekļu vidū ir vienprātība. Šo lūgumrakstu vajag atstāt atvērtu, un jums ir pilnīgi taisnība, tas ir apkaunojums Eiropai. Uh, Šķiet, ka e, š, tas jau sāk izskatīties smieklīgi. Mēs uzskatām, ka mūsu dzīvnieku labturības tiesību akti ir labi, bet īsnībā tā nemaz nav, un tieši tāpēc arī iedzīvotāji um, sāk zaudēt uzticēšanos. Mēs varam teikt, ka mums ir ļoti augsti dzīvnieku labturības standarti, bet arī mūsu tīrsniecības partneri redz, ka mūsu piemērotie uh, standarti tiek pārkāpti, un to darām mēs paši. Kā mēs varam viņiem to izskaidrot? Kāda jēga no šīs ienieku labturības, ja tiesību akti netiek attiecīgi piemēroti? Liels paldies, un es ceru, ka spiediens no šīs komitejas puses arī būs noderīgs un palīdzēs komisijai tās darbā, vēršoties pret dalībvalstīm. Frederika. Es varu tikai vienīgi piekrist. Vismaz deputāti, kas šeit ir klāt, runā vienā balsī, un šķiet, ka arī komisija tam piekrīt. Es domāju, ka komisāram Andru Kaitis noteikti ir vislab vislabākie nolūki, bet eh, tā kā komisija norādīja jau pašā sākumā, ka tā nevēlas pieņemt eh, citus tiesību aktus, tad eh, tas arī ir šķērslis, kas neļauj mums virzīties uz priekšu. Eiropā nav pieņemta dzīvnieku labturības stratēģija. Tiek īstenotas tikai pēdējās daļas no iepriekšējās stratēģijas. Man ir patiešām žēl, ka šajā jautājumā mums būs jāgaida jaunā komisija. Ne nu, jau tāpēc, ka komisārs negribētu rīkoties, bet tāpēc, ka šeit ir vajadzīga visa komisāra kolēģija. Mums ir vajadzīgs tāds lielāks spēks, lai mēs varētu mm, spērt nākamo soli uz priekšu. Pirms apmēram diviem gadiem parlamentā bija tāda pavisam vienkārša rezolūcija, kur tika runāts par to, ka mēs vēlamies um, pieņemt dzīvnieku labturības stratēģiju tuvākajiem pieciem gadiem. Tāpat arī mēs vēlamies, lai tiktu ievēroti visi pieņemtie noteikumi. Uzskatu, ka ir pienācis laiks uh, sākt runāt par dzīvnieku labturības likumu, kas ļautu mums uh, domāt, kāda ir mūsu attieksme pret uh, dzīvniekiem. Mm. Tā bija pirmā reize, kad Eiropa mm, visā pasaulē kā pirmā norādīja, ka dzīvnieki ir būtnes, kas spēj just, tieši tāpēc mums vajadzētu virzīt uz priekšu mūsu likumdošanas darbu. Mums eh, nevajadzētu tagad kā, pakāpties atpakaļ un teikt, ka dzīvnieki nespēja just. Domāju, ka mums vēl ir eh, daudz darāmā. Margareta Aukena. Okay, Es eh, vēlētos redzēt sarakstu um, ar šīm valstīm. Mēs sakām lielākā daļa valstu un tā tālāk, bet ir arī valstis, kas izpild standārtus, un arī to mums vajadzētu redzēt. Pavisam nesen um, Arhūzes eh, universitāte veica pētījumu un tika runāts par 100 kg smagām cūkām, un tām tiek atvēlēts tikai 1,2 kvadrātmetri vietas. Un um, tas nemaz nav tik daudz, un izrādās, ka ar to pietiktu. Mēs uh, bieži vien pat aizmirstam par to, kā cūkas uh, dzīvo brīvībā. Uh, tās jūtas daudz labāk. Cūkas, kas atrodas ierobežotos apstākļos, tām ir vajadzīgas jaunas rotaļlietas ik pēc trīs dienām. Tas ļoti labi parāda kā mēs izturmies pret šiem dzīvniekiem. Mēs varētu uzlabot eh, cūku apstākļus, piešķirot tām tikai 1,2 kvadrātmetrus vietras un 100 gramus siena eh, gadā. Tā, eh, nu, es domāju, ka, ar, ja mēs vēlamies to panākt, tad mēs arī to varēsim izdarīt. Džilakungs. Anglijas ziemeļa austrumos, kur audzē ļoti daudz cūku, ir ļoti daudz lopkopju, kas gandrīz bankrotēja, jo tad, kad Lielbritānijā tika pieņemti dzīvnieku labturības eh, likumi, eh, šie lopkopji tos ievēroja, taču pārējie lopkopji Eiropas rietumos to nedarīja, un tāpēc viņiem nācās konkurēt, un šī konkurence bija ļoti negodīga. Netika nodrošināti vienādi spēles noteikumi visiem. Uh, Es uzskatu, ka tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc lielākā daļa lopkopju Lielbritānijā balsoja par Brexitu. Viņi redzēja, ka tas vienkārši nav taisnīgi. Dzīvnieku labturību mēs varētu uzlabot ar saskaņotu marķēšanas sistēmu, tā lai patērētāji ar saviem aciņiem varētu balsot par to, vai viņi tiešām vēlas maksāt par produktiem, kas ir ražoti atbilstoši dzīvnieku labturības standartiem. Mm, ļoti daudz patērētāju brau, brauc uz eh, McDonaldu un pērka eh, mm, burgerus, nemaz nezinot, ka eh, tie ir ražot saskaņā ar halālu principiem. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu dot patērētājiem šo iespēju. Es patiešām ticu, ka Eiropas vēlētāji nobalsos ar savām kājām un makiem, un viņi samaksās mazliet vairāk, ja viņi zinās, ka šis produkts ir ražots eh, atbilstoši visiem standartiem. Mums vajadzētu nodrošināt šos vienādos spēles noteikumus. Labi, Neturpināsim šo tēmātu, tas, eh, protams, ir ļoti interesants priekšlikums, mums to vajadzētu papētīt, bet mums vajadzētu izdarīt kopsavilkumu, jo mums ir jāvirzās uz priekšu. Protams, ka šis lūgumraksts paliks atvērts. Es domāju, ka mēs esam jau Mēģināšu nosūtīt šo vēstuli komisāram Andriu Kaitis, tā tika labi uztvērta, viņš arī ir atbildējis uz šo vēstuli. Varbūt mēs varētu atkārtot šo vēstuli, pastāstot, kāda ir pašreizējā situācija. Mēs nevēlamies jaunas tiesību aktus, mēs vienkārši vēlamies, lai jau pieņemtā direktīva tiktu visur piemērota un vēlamies, lai komisija to kontrolētu. Varbūt vajadzētu arī nosaukt vārdā tās valstis, kas neīsteno šo direktīvu. Mēs gribam redzēt, kāda ir situācija visās dalībvalstīs. Bez tam es gribētu darīt vēl ko, ko mēs nemaz tik bieži nedarām. Varbūt mēs varētu nosūtīt vēstuli padomas prezidentūrai. Tie ir bulgāri, kas pašlaik ir atbildīgi Eiropas Savienībā. Un būtu interesanti redzēt, kā viņi reaģēs Viņiem tad vajadzētu par to runāt arī ar dalību valstīm. Uzskatu, ka tā ir laba ideja, redz, ka kolēģi man piekrīt. Nu, taškārt mums vajadzētu būt radošiem, arī kā politiķiem. Labi. Tad eh, tagad atgriežoties pie tā, ko teica Margareta par cūkām. Mēs eh, zinām, ka neviens cits dzīvnieks nav tik līdzīgs cilvēkam kā cūka. Mēs arī dažkārt garlaikojamies, bet šodien šajā komitejā mēs negarlaikojamies. Šie lūgumraksti ir ļoti interesanti, un mums ir jāvirzas uz priekšu. Liels paldies visiem, redzu, ka mm, daudz mā ir kāvu. Šķiet, ka varam līdz ar to vienoties. Liels paldies eh, lūgumrakstiesniedzējiem. Liels paldies, ka jūs mūs informējāt par šo jautājumu. It's not possible. Okay, so we move to the next petition. Tagad nākamais lūguma raksts 1212. Un te ir runa par problēmām ar lielopu krotālijām īrijā. Šķiet, ka te ir runa par veselu lūgumrakstu iesniedzēju grupu vismaz redzu savus kolēģus, kas par to ir atbildīgi, taču paši lūgumraksta iesniedzēji nav zālē, un tāpēc uzreiz dosim vārdu komisijai. Nē? Okay, Mr. Kelly, you are. Keilī, kungs, jūs pārstāvat lūgumraksta iesniedzējus? Es nezināju, man tikai tagad to pavēstīja. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšādētāji. Esmu šeit atnācis kopā ar Tomu un viņa bērniem Junaka un Triša, un viņi ir e, šīs lietas iesniedzēji. Pirmais, ko es vēlēs norādīt, ir tas, ka esmu īsts lūgumrakstu komitejas fans. Un lūgumraksti bieži vien netiek iesniegti bieži. Es pēdējo lūgumrakstu iesniedzu pirms četriem gadiem. Un tad bija runa par toksiskiem atkritumiem Korkas pilsētā. Uh, bija ļoti daudz saslimšanu ar vēzi šajā teritorijā. Un pēc lūgumrastu komitejas eh, ieteikuma valdība piešķīra 40 miljonus šīs lietas risināšanai. Lielas paldies par to! Šīs dienas jautājums arī ir ļoti būtisks. Un jo īpaši sasāpējis tas ir lūgumaks iesniedzējiem. Tad, tad eh, Toms ir iesniedzis šo lūgumrakstu par eh, lielo pukrotālajām. Toms un uh, viņa sieva Mērija turēja divas atsevišķas saimniecības, uh, divi atsevišķi numuri, nebija nekāda problēma. Bet uh, kā ir rakstījis Franks Konors, īra rakstnieks, viņš kādu no saviem stāstiem iesāka ar vārdiem, un tad sākās visas problēmas. Un šeit visas problēmas sākās ar to, kad pēc Mērijas nāves viņi veica pavasar tīrīšanu, ja to tā varētu saukt. Un 30 uh, eh, eh, krotālijas, kas pirms tam nebija uh, lietotas, tika nejauši uh, likvidētas, iznīcinātas. Viņi tam nepievērsa īpašu uzmanību. Viņi lūdza, lai viņiem piešķir krotālijas nākamajam gadam. Tad, kad šīs krotālijas netika atsūtītas, viņi sazinājās ar kooperatīvu un tika atklāts, ka šis departaments bija devis norādes eh, kooperatīvam neizsniegt krotālijas, jo netiek piešķirtas papildu krotālijas, ja iepriekšējā gadā visas krotālijas nav izlietotas. Tātad viņi šīs krotālijas nesaņēma, bet eh, viņu lielopu ganāmpulkā bija jauni lopi, un šos lopus nebija iespējams reģistrēt, kā tas ir paredzēts. Viņi sazinājās ar departamentu, dažkārt viņi to darīja pat trīs reizes dienā. Un eh, tieši tad arī sākās lielopu mutes un nagu sērga. Šis laiks eh, īrijā bija ļoti sarežģīts. Iespējams, ka departaments centās būt pārāk modrs, piemērojot noteikumus. Šajā saistībā tātad tika piemērota pārlieku liela piesardzība, un pret Mēriju un Tomu izturējās pārāk strikti. Viņi cieta ļoti lielus zaudējumus, viņiem uh, bija ganāmpulks, bet viņiem nebija krotālija. Viņi nevarēja šo, šos lopus reģistrēt, pēc tam viņi nevarēja tos pārdot. Pēc tam uh, viņiem uh, arī nebija, kur šos lopus likt, jo pienāca ziema, un uh, viņiem um, nācās šos lopus kaut kur pārvietot uh, bez vienošanās ar departamentu. Beigās departaments uh, piekrita pārbaudīt uh, lopus Viņi veica DNS pārbaudes, lai um, saprastu, kurās uh, govis uh, ir uh, piedzimušas, uh, mm, ku, kurām mātēm, tātad, lai saprastu, kāda ir radniecība šajā ganāpulkā. To nebija vienkārši izdarīt uh, bez krotālajām. Šī ģimene bija cietusi ārkārtīgi daudz uh, no uh, šīm problēmām. Uh, Viens, eh, viena no amatpersonām draudēja, ka liel, lielopu ganāpulks tiks iznīcināts, eh, govis tiks nošautas. Situācija bija briesmīga. Protams, arī uh, īrijas varas iestādes nebija to apmierinātas. Uh, Tika iesniegta arī apelācija, bet eh, šajā apelācijā viņi zaudēja. Viņi vērsās arī pie tiesiepa sarga īrijā. Pēc tam viņi beigās eh, griezās pie manis. Es uzskatīju, ka šī situācija nav taisnīga un mums ir jāizniec lūgumraksts lūgumrakstu komitejai. Pats galvenais jautājums ir lūkāts. Diemžēl mm, var būt dažādi negadījumi, dažādas eh, la, nelāmīgas apstākļu sakritības. Te bija runa par 2001. un 2002. gadu, kas bija atsaucas gadi, lai pieteiktos eh, dažādām programmām, dažādiem um, papildu maksājumiem. Tas, ka Toms nevarēja reģistrēt savu ganāmpulku šajā laika periodā, un tikai 2003. gada pavasarī tika pieņemts galīgais lēmums, uh, nozīmēja to, ka viņš nevarēja reģistrēt savu ganāmpulku, lai varētu pieteikties uz piemaksām. Un kopš šī laika, kopš 2003. gada, viņš katru gadu cieši zaudējumus. Protams, ka tas nozīmē arī to, ka viņš atrodas ļoti sliktā situācijā, jo viņš nesaņem šīs piemaksas, viņam ir arī dažādi kredīti bankā un um, daudz citu problēmu. Viņš un Mērija Tā visa rezultātā ir ļoti cietuši. Uzskatu, ka departaments bija pārlieku strikts. Viņi mēģināja šeit ievērot likuma burtu. Protams, ka īrijā mēs lepojamies ar Eiropu, mēs priecājamies, ka uh, lopi ir izsekojami, bet, diemžēl, šeit tika aizmirsts par veselo saprātu. Diemžēl netika ņemts vērā, ka šī kļūda ir bijusi uh, tāda pavisam neveiksmīga, šīs krotālijas netika izlietotas, tās pazuda šajā saimniecībā un netika vispār ņemts vērā tas, ka šeit eh, nav bijusi runa par krāpniecību, tā bija tāda vienkārši nelēmīga apstākļu sakritība, kas netika risināta visveiksmīgajā veidā, un tā visa rezultātā Toms un Mērija ir ļoti cietuši. Uh, Es uzskatu, ka būtu tikai un vienīgi loģiski, tikai un vienīgi godīgi, ja mēs teiktu, ka viņiem bija tiesības pieteikties uz šiem maksājumiem atsaucas gados, un viņiem tagad šie maksājumi ir jāsaņem. Es uzskatu, ka tas ir pats svarīgākais. Es neredzu šeit, ka būtu kaut kāda loģika tajā, ka viņi nesaņem šos maksājumus. Viņi beigās tika reģistrēti, bet tā kā tie bija atsaucas gadi, uh, viņi nevarēja uh, pieteikties uz šiem maksājumiem. Protams, ja mēs varam iet vēl tālāk, tad uh, viņi arī nevarēja iepirkt jauns lopus, ko viņi būtu varējuši uh, reģistrēt. Nu, varbūt tas arī būtu viss, un ja kādam ir jautājumi, es labprāt arī atbildēšu. Tom, vai tā ir taisnība, ko es teicu? Jā, patiešām tas ir mm, labs pārstāsts par to, kas notika. Tātad 26 eh, govis tika uh, reģistrētas, un, un tas eh, notika šajos um, atsaucas gados. Manas uh, sievas uh, saimniecībā uh, tika uh, reģistrētas vairāk govis. Sievas ģimenē šī samiecība pieder jau 300 gadus. Netika veikti nekādi pārkāpumi. Mums nevajadzētu tagad uzlikt tik smagu sodu, kas uh, būs kā lāsts visām nākamajām paaudzēm. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par to, kas norisinās lauksaimniecībā. Pēdējais. Toms eh, kopš šī brīža īrijā ir kļuvis par eh, slavenību. Eh, viņam pagājuši, kad bija kāda govs, kurai piedzima četri teļi, un šī govs arī ir uzvarējusi dažādo, dažādās sacensībās. Toms ir piedalījies arī dažādās televīzijas pārādēs, bet vēl ar vien viņš nesaņem nekādas piemaksas. Nu, kā slavenībai tas varbūt nav nemaz tik labi patiešām iespaidīgi priekšādātāja. Apsveicu jūs un esmu pārliecināta, ka jūs eh, kādu mm, kaut kad arī saņemsiet par to visu atalgojumu. Nākamais runātājs um, Buržū kundze. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, komisija ir izanalizējusi šo lūgumu rakstu. Komisija var apstiprināt, ka. Kā Krotāli situācija, jā, ļoti atspoguļot korekti, jo toreiz bija pienākums identificēt lielopus atbilstīgi Eiropas Savienības likumdošanai, kas ir dižai santē pārziņā, lai saņemtu KLP piemaksas. KLP piemaksas, es nezinu, par kādām piemaksām šeit ir runa, par lielopu. Uh, piemaksām, un katrs lops ir jāidentificē atbilstīgi likumdošanai. Jā, iespējams, ka ja lopi, kas nav identificēti, tad uh, tiem arī nevar piešķirt šīs piemaksas, un tad tam ir ietekme arī uz uh, maksājumu tiesībām, kas tad arī tika īstenotas pēc 2003. gada reformas. Uh, atbalsti bija nodalīti no ražošanas, bet šie atbalsti tika ņemta vērā tiesībā aprēķinā, un ja, nu, kāda piemaksa nav saņemtas, jo nav identificēta lielopi, tad, protams, tam ir ietekme arī uz šo tiesību aprēķinu, bet nu, komisija arī vēlas atgādināt, ka šai konkrētajā gadījumā ir šī dalīta kompetence, dalība valsts izvērtē katru dosie atsevišķi, tas ir dalība valsts pārziņā šai specifiskajā gadījumā. Izskatās, ka te mēs vairāk runājam par administratīvu problēmu un nevis par vispārīgu problēmu, kas attiec uz ES likumdošanas piemērošanu, pat ja komisija nu nožēlo šo situāciju. Tomēr mūsu intervences līdzekļi ir ierobežot. Mēs varam tikai ieteikt lūgumraksta autoriem vērsties pie m, mm, savas valsts tiesas. Gadījumā nav vēl izmantots pilnīgi katra tiesa instance. Lūk, diemžēl neko vairāk par šo nevar pateikt. Paldies! Thank you very much. And now the floor is open to colleagues. Peter Jaar. Un tagad Pēters Jārs. Jā, eh, Frau Vorsitzende, Sie werden gemerkt haben, es... Priekšādātājs kundze, jā, jūs jau norādījāt, ka daudz ļaunāk būtu, ja eh, lopi netiktu reģistrēti vispār Eiropas Savienībā, bet mm, dažkārt šī reģistrēšanas sistēma, šī dokumentācija var būt pārāk strikta. Mm Mēs eh, jau redzam, kas eh, notiek attiecībā uz iepriekšējā darba kārtības punktu, ir tiesība akti un dalībās es tos vispār neņem vērā. Šeit savukārt ir pilnīgi pretēja situācija, te ir runa par tiesību aktu, kas tiek ievērot simtprocentīgi. Mums ir arī eh, revīzijas palātas ziņojums, kur ir runa par tiešajiem maksājumiem, un tūra kļūdas rādītājs ir 2%. Tas nozīmē, ka mēs esam uh, zem eh, šī eh, sliekšņa. Tas nozīmē, ka kļūdu gandrīz nav. Tad, kad tiek uzdots jautājums, kā tas vispār var notikt, kāpēc šīs iestādes kaut ko tādu nodara lauksaimniekam, tad te ir runa galu galā tikai par krotāliju, par identifikācijas zīmi lopiem. Es Uzskatu, ka vai nu šī sistēma ir ārkārtīgi stingri organizēta, tad, tad ja varas iestādes pieļauj kādu kļūdu un komisija to konstatē, tad tiek uzliktas, eh, uzlikti pienākumi ne tikai eh, visu kompensēt, bet šīs kompensācijas vēl ir jāveic ar uzviju, tad varbūt šīs varas iestādes ir ārkārtīgi nobijušās, tās baidās pieļaut šādas kļūdas. Iespējams, ka tāds zemniekam vajadzēs atmaksāt 10 tūkstošus un valstī 20 miljonus. Uh, Šī sistēma ir tad novedusi līdz šim 2% eh, kļūdas līmenim. Tas nozīmē, gandrīz vispār nav kļūdu. Bet no otras puses, uz mm, vietas nav nekādu iespēju šādus niecīgus gadījumus eh, saprātīgi regulēt. Eh, šis lūgumraksts jau te ir sen zināms, tātad. Tā, Brisele saka, ka no mūsu puses viss ir kārtībā, viss ir jādara uz vietas vietējām varas iestādēm, vietējās varas iestādes sav, savukārt vēršas pie Briseles un pa vidu tam visam ir eh, zemnieks. Jā, Protams, ja runa par tiešajiem maksājumiem, tad šeit ir daudz dažādu gadījumu. Varbūt tas nav nekāds mierinājums šim konkrētajam lopkopim, bet jūs nesat eh, tāds eh, vienīgais Eiropā. Ir ļoti daudz tādu zemnieku, kas neko ļaunu nav gribējuši, neko ļaunu arī nav izdarījuši, bet vietējās iestādes ir pieņēmušas šādus eh, neveiksmīgus lēmumus. Da, ja daži saka, ka šeit nav runa par naudu, nu, mēs izmaksājam 40 miljārdus eiro tiešos maksājumos, un 1,5% mm, netiek gandrīz nekad un nekur izmantoti. Iepriekšējā darba kārtības punktā mēs teicām, ka jā, varbūt mums ir jāpieņem jauns tiesība akts. Uzskatu, ka šeit šo tiesību aktu mēs esam padarījuši pārāk striktu. Šeit nav nekādas iespējas manevrēt. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paredzēt iespēju šādus mazus atsevišķus gadījumus, kas no Briseles skatoties varbūt izskatās pavisam niecīgi, eh, tad vajadzētu atcerēties, ka konkrētajā vietā konkrētajiem lopkopiem tie apdraud eksistenci. Mums eh, vajadzētu dot iespēju šīm varas iestādēm pateikt, jā, šeit kaut kas ir nogājis greizi. Izskatās, ka šis mehānisms eh, nefunkcionē. Jā, protams, mēs varam lepoties ar ļoti zemo kļūdas līmeni, bet eh, mēs nevaram lepoties ar to, ka šādas uh, apstākļu sagadīšanās vai um, sīkas, neveiksmīgi pieļautas kļūdas tiek tika bargi sodītas. Tātad šeit ir runa par uh, visu kopēju lauksainiecības politiku. Un, diemžēl, lai cik laba tā būtu, šādi atsevišķi piemēri parāda, ka tā, diemžēl, nekam nedara. Mums uh, vajadzētu paskatīties arī vēsturē. Mums vajadzētu atcerēties, ka ir daudz šādu gadījumu. Te nav runa tikai par šo vienu konkrēto lūgumrakstu. Mr. Džil? Džil kungs. Jā, paldies. Dom, es pilnībā varu saprast un līdzi jūst jūsu situācijai. Jūs nekādā gadījumā neesat vienīgais, arī Velsā ir līdzīgas problēmas. Mm, tas ir satraukuma avots uh, daudziem lauksaimniekiem. Vidējais lauksaimnieku vecums ir virs 70. Viņiem ne tikai ir jāvada savu uzņēmēju darbība, jādarbojas ar ķimikālijām un uh, jāievēro likumdošana, un tagad viņiem ir uh, jāidentificē lopi, un tad varbūt šīs krotālijas kaut kur pazūd, un tad uh, viņiem ir jāieved šie dati datoros, ko viņi nekad nav izmantojuši. Un tas tiešām rada ļoti lielu slogu lauksaimniekiem. Katrai likumdošanai arī nezināmas blaknes, un Toms tam ir piemērs. īrijas lauksaimniecības vai jebkurai citas dalību valstī um, iestādēm ir jābūt elastīgām, ir jābūt saprātām. Un uh, problēma ar uh, šo saprātu ir, ka, nu jā, tas nav pārāk izplatīts. Jo cilvēki baidās pieņemt lēmumus, viņi vairāk ka var zaudēt savu darbu, vai dalību valstī ies garām kāda nauda. Uh, tiešām ir, eh, vai nu mums šeit ir jārunā ar agri komiteju, ar kums ir jārunā, lai tas neatkārtotos, kas attiec uz mani. Mums ir šeit parlamentām ir jābūt ārkārtīgi aktīvā, mums ir jāsazinās ar Tomu un līdzīgiem viņam cilvēkiem. Sakot, ka jā, varbūt mēs esam lielie. Uh, puiši, bet mēs būsim ar visiem mazajiem, lai jūs saņemtu savu kompensāciju. Esmu ar daudziem lauksaimniekiem runājis par šīm problēmām, un tā viņiem ir murgs. Tā ir nu, pēdējā lieta, ka jūs esat lauksaimnieki, jūs Jūs tiešām negribat piedzīvo tādu situāciju, kad kāds ierēdnis apdraud, draud nošaut jūs lopus. Un te mums ir jābūt ar cilvēkiem. Nē, jūs neesat maz cilvēks, es tā to nedomāju, bet mums ir jābūt pie cilvēkiem ikdienā. This case, we wish it was a bit of a bovine, don't we? We want it to... Šis likums nav godīgs. Un visbiežāk politiķi runā tieši par taisnīgumu, un šis nav taisnīgs gadījums. Pret jums attieksme ir bijusi ārkārtīgi netaisnīga. Ja šai komitejai vispār ir kādas pilnvaras izteikties un runāt, tad mums ir jāatrod, kurš var atrisināt šo jautājumu. un mēģināsim te gūt panākumus. Well, Paldies! Es domāju, ka tagad ir laiks noslēgt. Vai jūs vēl gribat ko sacīt? The department from, from, from the from, from early May, early May and 2000. No 2001. gada maija viņi zināja, ka Mums bija šie lielopīgi ganāmpulks, kas bija reģistrēts, identificēts. Un uh, Lielbritānijā bija mutes un nagu sērga, un visi bija ārkārtīgi nobijušies, un no 30 lopiem tikai viens lops bija nereģistrēts, un ja tas būtu nonācis nepareizajās rokās, tad īstenībā es būtu varējis šeit vispār norakstīt eh, lielopu uh, lauksaimniecību īrijā, bet uh, tas viss bija manās rokās. Uh, Tāpat arī uh, tika nosūtītas vēstules, tādas privātas vēstules, un šajās vēstulēs departaments atzina, ka viņi ir kļūdījušies. Precīzi tika minēts, ka mums vajadzēja to atrasināt ātrāk. Jebkurā gadījumā mēs esam atbildīgi, un mēs eh, esam gatavi maksāt par DNS testēšanu. Departaments noteikti nemaksātu par kaut kādu, viņiem nebūtu vajadzējis maksāt, bet nu, tas varbūt ir cits stāsts. Jebkurā gadījumā mēs esam priecīgi par sniegto atbalstu un izrādīto palīdzību. Lielas paldies, Klēra kungs, un es eh, Varu jums apgalvot, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai jums palīdzētu. Man ir ļoti labas atmiņas. Es atceros kādu īru, kas ieradās uz komiteju, pilnīgi necerot, ka mēs kaut ko izdarīsim. Viņš man nosūtīja vēstuli, teica, ka man uh, nāksies braukt uz šīm pelēkajām ēkām Briselē, bet es eh, tur eh, satikos ar daudziem ļoti lēpniem cilvēkiem. Šīs eh, cilvēks nodarbojās ar meža saimniecību, un viņam īstenībā izdevās panākt izmaiņas direktīvu transponēšanā. Viņš bija tāds vienkāršs pilsonis. Tas nozīmē, ka lūgumrakstu komiteja uh, um, Īrijā jau ir paveikusi ļoti daudz, un kā šīs komitejas priekšsēdētāja esmu par to ļoti lepna un priecīga. Varat to atcerēties. Mēs esam jau paveikuši daudz un turpināsim to darīt. Tagad, noslēgumā. Pīter, jūs arī gribējāt ko teikt? Zināju. Der Agri-Ausschuss äh, hat sich damit beschäftigt. Lauksainiecības komiteja ir to nodarbojusies. Lauksainiecības komiteja ir mūsu sabiedrotā, tāpat arī budžeta kontrolas komiteja ir iesaistīta. Tad, tad lauksaimnieks ir iesaistīts tiesas lietā mm, savā valstī, un no otras puses ir runa arī par naudu, kas nav tikusi piešķirta, tāpēc, ka šīs subsīdijas nav bijušas atļautas, un tā Eh, tas viss eh, aiziet eh, tādā um, aburtajā lokā, un nabaga lauksaimnieks tam ir pa vidu. Mums vajadzētu iesaistīt šeit lauksaimniecību, tāpēc, ka šeit ir runa par ārkārtīgi lieliem ierobežojumiem. Protams, mēs varam priecāties par ļoti zemo kļūdas līmeni, bet manevrēšanas iespējas ir tik ierobežotas, ka pat šādas kļūdas nav iespējams labot. Uh, Galu galā mēs veidojam politiku pilsoņiem un lauksaimniekiem, nevis pret viņiem. Un nevajadzētu būt tā, ka rodas iespējas, ka mēs e, vēršamies pret lauksaimniekiem. Galu galā mēs viņiem maksājam naudu tikai tāpēc, ka viņi strādā sabiedrības labā. Vēlreiz gribētu aicināt iesaistīt arī budžeta kontrolas komiteju. Mums vajadzētu risināt jautājumus eh, tur, kur tie piediens, nevis kaut kādā citā līmenī. Your... Man ir jāpievērš jūsu uzmanība tām, ka atbilstīgi esošiem noteikumiem, atbilstīgi dalītajām principam, gribu budžeta komiteja tika noteikts, ka visas administratīvās detaļas administra dalība valstis, tad no dalība valstī ir jāizvērtē lauksaimnieku situāciju un jāpieņem lēmums atbilstīgais spēkā sošai likumdošanai, arī kas attiec uz kompensācijas schēmām. Ja šī nav slikta administrācijas piemērs Sīrijā, tad uh, nevajag uh, te vainot Eiropas Savienību, bet savu dalību valsti un var palīdzēt jums nosūtot vēl vienu vēstuli. Agrīja jau ir skatījis arī līdzīgu lūgumu rakstu, bet ne tieši šo ir jānosūta šīs lūguma raksts agrī komitejai, un nu, pašlaik tas ir viss, ko pašlaik varam darīt, vai jūs piekrītat šādai rīcībai. Es arī vādu komiteju priekšsēžu konferenci. Viņi ir diezgan tādi šaubīgi. Es drīzāk eh, tur vēlētos par šo runāt vēlākā stadijā. Tagad āgrī komitejā vajadzētu to visu padziļināti izskatīt. Komentārs bez mikrofona. Yes, we will send it out to, to the right authorities. Jā, nosūtīsim to vajadzīgām iestādēm īrijas atbildīgai eh, lauksainīcības iestādei. Tas arī viss, ko varam darīt. Kelikungs. Jā, liels paldies, paldies, jūs daudz mums palīdzat. Mēs saprotam, ko jūs sakat, un no praktiskā viedokļa komisijas komentārs ar mēs piefiksējām, viņi ir rīkojušies, nu, cik nu ir varējuši. Es gribēju tikai noskaidrot. Vispirms rakstām, tad īrijas lauksaimniecības departamentam un tad prasām, lai viņi pauž zinām elastību, nā, pretim nākšanu. Un ja iz, izmaksāt šīs piemaksas Tomam, un ja viņi saka nē, tad uh, uh mēs to skatām lauksainicības budžeta kontrolu komitejā. Nē, mēs tāpat varam darīt paralēli. Jo tas ir tik svarīgi, ka arī agrī komitejai vajadzētu izskatīt to neatkarīgi no īrijas iestāžu atbildes jo varbūt ir vēl desmitiem līdzīgi gadījumi, viņiem ir jāzina, ka tāda ir situācija. Un ka viņiem tam ir jāpievērš uzmanība. Labi, brīnišķīgi, paldies! Lai jums veiksmīgs ceļš atpakaļ uz īriju! Un arī izbaudiet vēl Briseli! Now, let's move to the next item number 22. Tagad pievērsīsimies 22 darba kārtības punktam 298 un 370 lūguma rakstiem. Lūguma raksta iesniedzējs ir zālē. Viņa vārds ir Žana Smerī, kur jūs esat zālē. Sveicu jūs komitejā un vārds jums uz piecām minūtēm. Áldjon Isten, jó napot! Tisztelt elnökasszony! Dámas un kungi! priekšsēdētājs kundze. Tēma, par kuru šodien vēlos runāt, ir presē parādījusies jau vairākus gadus. Es, es dzīvoju Slovākijā kā Ungārs un esmu piedzīvojis pats personīgi šādu situāciju. Es dodos uz Dienvidu Tīroli apmeklēt draugus un uh, šokolādes uh, Mm, cepumos, es eh, tās iegādājos un ņemu līdzi. Un reiz um, draugs man iedeva šokolādi, eh, kas bija no tās pašas eh, firmas, un es, mēs smējāmies, ka man bija tāds pats produkts līdzi tikai no centrālās Eiropas, un mēs pagaršojam abus produktus un secinājām, ka uh, vienas firmas eh, produkts garšoja atšķirīgi. Citiem vārdiem runājot, Slovākijai pirktais bija bez garšas un eh, pliekans. Un pēc tam, kad es atgriezos mājās, es eh, runāju ar draugiem. Viņi teica, ka viņi piedzīvojuši tieši to pašu. Un mani iedrošināja draugi rakstīt lūgumu rakstu un runāt par šo problēmu. Šī ir pirmā reize, kad eh, Eiropas parlaments ir eh, uzzinājis par šādu veidu problēmu. Nu, tā ir laba lieta, ka eh, premjeri un arī komisijas priekšsēdētājs mm, vēlas risināt šo problēmu un ir ļoti svarīgi tā, lai mēs mm, nodrošinātu noteikumu piemērošanu. Ir mm, jā, runā par to, ka ne tikai pārtikas kvalitāte, ka ir problemātiski. Un tieši tas pats ir arī ar eh, dārglietām, ar eh, mazgājamajiem līdzekļiem, ar ikdienas, eh, ikdienas objektiem, un mums to nevajadzētu pieņemt. Šeit mēs runājam par to, ka ir starptautisks uzņēmums, un tas vienu un to pašu produktu pārdot divās dalību valstīs, bet sastāvdaļas produktā atšķirās, kvalitāte atšķirās un kvalitāte ir zemāka. Un nevar tā vienkārši teikt, ka vai, nu redz, cik žēl. Tas bija ar nodomu darīts eh, ražošanas pieņemts lēmums. Un šādi uzņēmumi ir lieli uzņēmumi, kas gūst lielu peļņu. Viņi uh, apzināti pieņem šāda veida lēmums, lai apkrāptu citu dalību valstu pilsoņus, kas pievienojās ES vēlāk. Viņi ražo produktus, kas ir ar zemāku kvalitāti, un šiem starptautiskajiem uzņēmumiem nevajadzētu ļaut attiekties pret noteiktiem pilsoņiem kā pret otrās šķiras pilsoņiem. Neatkarīgi no tā, vai viņi ir Ungāri, Slovāki vai eh, no jebkuras eh, citas dalību valsts, kas pieda, pievienojās ES pēc 2004. gada. Lūguma rakstu komiteja Eiropas parlamentā risina šo tēmu tagad, un tas parāda to, ka problēma ir nopietna. Eiropas komisija ir eh, paredzējusi vienu miljārdu eiro, lai izpētītu šo problēmu. Tomēr uh, Šāds solis pats par sevi nav pietiekams. Kurš uzraudzīs līdzekļu izlietojumu? Kurš sekos līdzi visai procedūrai? Es jums lūdzu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, turpināt uzraudzīt situācijas tālāku attīstību un lūdzu centīsimies nonākt pie konkrētiem rezultātiem kopīgi. Es vēlētos jums pateikties par sniegto iespēju jūs uzrunāt par šo problēmu, kas mūs, Ungārus, Slovākus skar. Nu, un, nu, principā, mm, šī problēma skar visas dalību valstis, kas pievienojās Eiropas Savienībai pēc 2004. Mm, gada. Un vēlu jums panākums darbām. Lielas paldies, paldies, ka izcēlāt šo jautājumu un ka personīgi ieguldījām pūliņus, atbraucot uz Briseli, tas ir ļoti svarīgi un interesanti. Un es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka 9. janvārī, nu, runājot par šo gadu, jauns lūgumraksts tieši par to pašu tēmu ir ticis iesniegts no Bulgārijas tiesības sarga Manolovas kundzes. Un tas tika atzīts par pieņemamu. Tā tad tiešām uh, ir eh, redzama jau eh, tāda atkārtošanās un noteikts, eh, noteikts situācija. Un ir acīm redzama tas, ka nu, pilsoņi Eiropā uzticās mūsu institūcijām, un tad nu, mums ir jādara viss iespējamais, lai izpildītu viņu gaidas un attaisnot uzticību. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvēm. Marijai Polai Benasī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies par šiem lūgumrakstiem un arī par šo personisko stāstu, kas ir nonācis komitejas uzmanības lokā. Kā jūs zināt, tad 2017. gada uzrunām par situāciju Eiropas Savienībā. Priekšsādātājs Junk Junkers norādīja, ka mēs nevaram pieņemt to, ka noteiktās Eiropas Savienības daļās cilvēkiem tiek pārdodas zemākas kvalitātes produkti, eh, neraugoties uz to, ka iepakojums un reklāma ir identiski. Es domāju, ka ir skaidrs, ļoti skaidrs, ka komisija ir šo problēmu uztvērusi nopietni un nolēmusi izveidot rīcības plānu. Septembrī šis rīcības plāns kļuva, varētu teikt, publiskāks, bet mēs esam sākuši strādāt um, jau kādu laiciņu atpakaļ, jo uh, šis jautājums par atšķirīgas kvalitātes produktiem komisijai ir mm, tapis zināms jau dažus gadus, un uh, mārta debatēs tas uh, parādījās. Rīcības plāns ietver Eh, vairākus posmus. Pirmais posms, un eh, to īpaši eh, izcer Jurovas kundze un Bienkovskas kundze, ir mm, noturēt diskusijas ar pārtiks ražotājiem par šo diferenciācijas politiku un lūgt būt um, cauradzamākiem attiecībā uz šo savu diferenciācijas politiku, paskaidrot iemeslus, kam dēļ ir šādas atšķirības. Šie iemesli var būt saistīti ar nepieciešamību piemēroties, um, piemēram, vietējiem garšas um, īpatnībām vai arī mm, izdevīgumam, arī tam, ko cilvēki ir gatavi maksāt, bet, nu, Vai tie ir īstie mm, iemesli, kāpēc šādi nošķirt pilsoņus? Nu, viņiem arī ir jābūt informētiem, lai viņi varētu nu, pieņemt savas izvēles atbilstoši un ka uh, tas, ko viņi nopērk, ir identisks produkts uh, vairākās valstīs. Un tad no otrajā raundā komisija ir paredzējusi izdot specifiskas vadlīnijas valstu iestādēm par uh, to, kā piemērot ES pārtikas un um, patērētāju aizsardzības uh, likumus un paskaidrot, kā uh, izvērtēt noteiktās situācijas, katrā gadījumā atsevišķi, un novērtēt, vai patērētājiem ir pieejama pietiekama informācija. Un treškārt, mēs atbalstām um, plašus pūliņus uh, attiecībā uz produktu pārbaudi, jeb testēšanu. Pirmā lieta būtu izveidot kopīgu metodoloģiju, un komisija ir investījusi vienu miljonu šajā projektā, un ir kopīgs pētniecības centrs, lai izveidotu testēšanas metodoloģiju sadarbībā ar virkni iesaistīto personu, industriju asociācijām, patērētāju asociācijām un arī eh, nacionālajām laboratorijām. Un mēs sagaidām, ka eh, šīs uh, Pirmā metodoloģija parādīsies aprīlī, un pēc tam ES mēroga pārbaudas tiks veiktas sadarbībā ar iesaistītiem personām. Un vēl ir arī mm, finansējums paredzēts pilotu projektam, Eiropas parlamentam, un tāpat arī Eiropas komisija piedāvā līdz finansēt papildu testus, kas tiktu veikti dalību valstīs. Tātad, uh, Šādas darbības mēs veicam. Mēs uzskatām, ka ir ļoti intensīvs rīcības plāns. Turpmākajos mēnešos būs vairāk informācijas, robustas, objektīvas informācijas, lai labāk saprastu šo problēmu pārtiks tirgū. Mm, šajā pirmajā solī mēs arī izvērtējam iespējas paplašināt to arī uz citiem produktiem, iespējams arī nākamajā gadā. Uh, Bet mēs domājam, ka komisija ir šo tēmu uztvērusi nopietni, un tad raudzīsim, kādi būs rīcības rezultāti, un jāparūpēs par to, lai testu rezultāti būtu pieejami pēc iespējas ātrāk. Paldies! Tagad došu vārdu deputātiem Pēters Jārs. Ich bin den Petenten auch sehr dankbar, weil uh, Jā, protams, ka šī problēma nav jauna, kā jau um, deputāti paši ir norādījuši. Mēs a, uh, esam jau runājuši ar iesaistītajām valstīm, un mēs arī gaidām komisijas reakciju. Tad, tad uh, mm, labā ziņa ir tāda, ka produkti ir m, mm, nav kaitīgi veselībai, tātad viņi nevar nodarīt nekādu kaitējumu. Uh, Ja ir runa par receptēm, un ja mēs eh, ieskatāmies tajā sīkajā drukā, tad, protams, ir vajadzīgs eh, laiks, tad internetu var atrast. Arī interne, eh, in, informāciju var atrast, tad internetā arī var ieskatīties. Jautājums ir par to, ko mēs īsti gribam. Jā, receptes var brīvi izvēlēties. Kaitējums netiek nodarīts. Mm, pastāv arī dažādas īpatnības, atšķirības starp reģioniem gaišas atšķirības. Bet eh, tā nav taisnība. Es eh, kā patērētājs, tad, kad es eh, pērku kāda zīmola preci, vai nu te būtu runa par kafiju vai Coca-Cola vai ko citu, tad man vajadzētu būt pārliecinātam, ka pilnīgi visur šī prece būs ar vienādu kvalitāti. Galu galā es pērku konkrēta zīmola preci konkrētu iemeslu dēļ. Savādāk mēs sākam nodarboties ar sevis apkrāpšanu. Mums ir jādomā arī par efektivitātes nodrošināšanu. Protams, mums nevajadzētu būt agresīviem, galu galā ir dažādi veidi Coca-Cola, ir normālā Coca-Cola, ir zero kola bez cukura un tā tālāk. recepti var rakstīt arī ar milzīgiem burtiem, bet šajā gadījumā tas tā nenotiek. Viss ir jāmeklē kaut kur internetā. Es uzskatu, ka te tomēr ir runa par nelielu maldināšanu. Man ir prieks, ka komisija to ir atklājusi, un es priecājos arī, ka firmas tagad arī sāk to pārdomāt. Galu galā, ja eh, Ziemeļa Eiropā tiek pārdota šokolāde, kur ir vairāk lāzdu riekstu nekā Dienvidu Eiropā, tad to arī varētu skaidri uzrakstīt uz iepakojuma. Zīmoļi jau tam ir domāti, lai mēs varētu paļauties uz to nodrošināto kvalitāti. Es priecājos arī, ka komisijas priekšsēdētājs decembrī par to sāka runāt. Tas mani pārsteidza. Pirms tam komisijas atbilde nebija tā īpaši labi saprotama. Uh, Es eh, priecājos, ka ar debatēm vien mēs eh, liksim uzņēmumiem eh, aizdomāties. Galu galā nav nekāda iemesla, kāpēc vienas, viena zīmola šokolādei vajadzētu garšot atšķirīgi atšķirīgos Eiropas reģionos. Zīmos ir zīmos, un es uzskatu, ka šeit ir runa par patērētāju maldināšanu, kaut arī firmas varbūt uzskata savādāk. Tāpēc priecājos par komisijas paveikto. Džil. Džil kungs, jā, liels paldies. Tas nav nekas jauns. Apvienotajā karalistē mums ir eh, šokolāde, kas ir visai jauka. Uh, Nu, es nezinu, vai Džeims piekritīs, ka tā vispār ir šokolāde. No nu, Amerikā es šo šokolādi pagaršoju un tā bija drausmīga, bet eh, amerikāņu garša skārpiņām tā ir patīkama. Un eh, problēma ir tāda, ka šobrīd ir 400 eh, miljonu cilvēku ar dažādām pieredzēm, ar dažādu audzināšanu un ierastajām lietām. Un kas man var likties ļoti salds, citiem var nelikties. Un te ir tiešām runa par gaumi. Jautājums ir tāds, vai mēs tiešām vēlamies pilnu harmonizēšanu, vai mēs tiešām vēlamies, lai viss Eiropas Savienībā būtu pilnīgi identisks un tādā gadījumā e, parlamentam būs jāpieņem likums par to, ka ja jums ir zīmols, tad e, tam ir jābūt vienādam visur Eiropas Savienībā, bet tad nebūs brīvais tirgus un brīvajā tirgu. Uh, princips ir, ja jums nepatīk šie cepumi, tad nepērciet. Ja visi beigs tos pirkt, tad vairs tie netiks ražoti. Vai arī e, jūs varat e, lūgt e, uzņēmumam mainīt mm, sastāvdaļas, bet varbūt jums tieši tas patīk. Un tieši apvienotajā karalistē amerikāņi pārņēma šo šokolādu, viņi pārcēla ražošanas poliju, vienai, vienam no produktiem garša nedaudz mainījies, britiem nepatika. Uh, un eh, viņi pārtrauc to pirkt, un tad, nu, vajadzēja atgriezties pie vecajām sastāvdaļām. Tā tad, nu, es nezinu. Man personīgi liekas, ka jautājums ir šāds, vai mēs eh, pārņemam pilnībā pil, brīvo tirgu, mēs eh, padaram viendabīgu pilnībā visu Eiropu, un es domāju, ka tas nedarbos, ja mēs esam atšķirīgi. Jums patīk viena veida šokolāde, un tas droši vien atšķirsies arī no tās šokolādes, kas man patīk, priekšsādātāji. Es cienu jūsu viedokli, bet um, šokolādes ziņā man padomā ir uh, valstis, kurām tās ražošana izdodas labāk. Es pilnībā jums piekrītu, es tieši to arī saku, ka mums ļoti patīk šī šokolāde jums. Uh, varbūt to šokolādi nemaz tā nesaukt. Nē, nu, es esmu zviedrieta. Un zviedru šokolādi, droši, godīgi sakot, nav arī tāpat labākā nav franču vai beļģu, bet, nu, zviedriem tāda patīk. Nu, Jā, nu gaumas taču ir dažādas, kāpēc, lai mēs kaut ko mainītu. Nu, es saprotu, ko jūs gribat teikt, bet es uh, vēlos atgādināt, ka uzņēmumi var eh, likumīgi mainīt savus produktus, lai tos piemērotu vietējiem apstākļiem vai vietējām garšas īpatnībām, bet tas ir jāpaskaidro uz etiķetes. Un kvalitātei ir jābūt tādai pašai. Viņi nevar mm, atņemt labās lietas un vietā salikt sliktās lētās. Uh, Piemēram, apvienotajā karalistē mm, cilvēkiem patīk ļoti maiga šokolāde. Un uh, labi, nu tad um, ir jāpaskaidro, kas ir darīts, ka mēs esam pamainījuši šo, šīs šokolādes īpatnības un piemērojuši to britu gaumei. Un tas pilnībā atbilst likumai. Bet uh, nevar uh, sākt uh, kaulēties par kvalitāti. Te jau ir pavisam cita lieta. Komentārs ārpus mikrofona. Jā, es tikai vēlos teikt, ka lai nebūtu kāda maldināšana, mēs nevēlamies, lai klienti tiktu maldināti. Un te nu ir runa par etiķetēm, Pīter. Uh, Jā, situācijas var būt ļoti atšķirīgas. Nu, piemēram, ir runa par alu. Uh, Mums ir uh, firmas, kas ir iepirkušas uh, mazākas prūvētavas un uh, tās ražo pat 50 atšķirīgas alu šķirnes. Tie, tas tiek dokumentēts kā atšķirības, jā, um, alus arī ir dažāds, bet tas eh, tiek dokumentēts ar nosaukumu. Viņi nevēlas attīstīt vienu vienotu ālu visai Eiropai, bet izmantot atsevišķos reģionos atš atšķirīgu receptūru. Tātad m, mm, konkrēts sīmols nodrošina konkrētu kvalitāti, un ja šādas īpašas reģiona atšķirības ir vajadzīgas, un tādas iespējams ir vajadzīgas, tad to vajadzētu arī atainot marķējumā. To varētu uh, varbūt ielikt sīkā drukā, vai varbūt to varētu likt pat internetā, lai varētu saprast, kas tiek lietots um, melas sīrups vai cukurs vai vēl kas cits. Nu, nevajag mums izveidot šeit vienotu Eiropas alu ar 50 atšķirīgām receptēm. Šeit ir pieejamas citas stratēģijas. Firmas šeit izmanto savu slaveno, slaveno vārdu un pēc tam tam pielāgo receptes, kas uh, tiek uh, izveidotas balstoties uz reģionu tradīcijām. Mums ir vajadzīga cauradzamība. Dažas firmas izturējās visnotaļ noraidoši, tās nemaz nevēlējās diskutēt, un tas uh, jau kļūst aizdomīgi. Es mm, nezinu, vai Coca-Cola tagad uh, ražos uh, Ungāru gaumes Coca-Cola, bet uh, ja marķējumā nekas neparādās, tad rodas šaubas, mm, rodas aizdomas, vai kvalitāte gadījumā nav zemāka. Mums vajadzētu redzēt arī receptūru. Es pat nezinu, Čehijas republikā noteikti ir eh, vesels eh, lērums ar ālus receptēm. Es domāju, ka mm, patiesība noteikti slēpjas kaut kur pa vidu. Un ir ļoti labi, ka komisija tagad ir eh, mm, sākusi aizrādīt, ka tā īsti neies, ka kaut kas ir jādara. Un mēs noteikti sekosim līdzi visam šim stāstam. Like paldies, Čaka kungs. Es eh, atbalstu Pītera Jāra sākotnējo pozīciju. Es domāju, ka Eiropas komisija ļoti skaidri eh, teica, ka tā ir eh, problēma, nepieciešams rīkoties un dārgā kolēģi, es vēlos teikt, ka mums ir nepieciešama skaidra spēles noteikuma, godīga situācija, un es domāju, ka ir jāsaglabā šis lūgumraksts atvērts, ir jāturpina mūsu dialogs ar Eiropas komisiju, uh, Mums ir nepieciešama skaidra, godīga situācija. Lielas paldies! Mērī kungs, vai jūs vēlētos vēl reaģēt uz teikto? Jā, paldies, es izteikšos ungāriski. Lielas paldies par visiem komentāriem. Ir viena lieta, ko nevajadzētu sajaukt ar citām vai arī aizmirst. Es nevēlos minēt uh, noteiktus zīmolus, bet ja kādā dalību valstīs nopērku šokolādi un mm, tā ir eh, firmas nosaukums noteikts, tad šai šokolādei būtu jābūt ar tādām pašām sastāvdaļām jebkurā vietā. Mēs nevēlamies eh, lai būtu kādas atšķirības. Ja ir noteikts zīmols, tad visi to zina, visi to zina katrā dalībvalstī, un tad to nopērkot, patērētājs vēlas noteiktu garšu. Mēs Austrum Eiropā iepazīstam Rietum Eiropas produktus ceļojot, un tad mēs tos nobaudām, atgriežamies mājās, un tad tie paši zīmoli sāka Ungārija arī pārdot savu preci, un secinājām, ka nav tā pati garša. Uh, Un tad es vēlētos, lai komisija tam pievērst uzmanību, lai šīs lūguma raksts tiktu paturēts atvērts un uh, lai mēs netiktu uzskatīti par otrās šķiras pilsoņiem tikai tāpēc, ka dzīvojam centrāla Austruma Eiropā. Nē, nu gluži pretēji, pateicoties Eiropai, mēs uh, nodrošināsim to, ka kvalitātes līmenis tiek saglabāts. Es domāju, ka mēs, protams, varam paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Gaidīsim komisijas eh, kopīgā pētījuma centra mm, metodoloģiju. Aprīlī jūs teicāt, te jābūt gatavai vai arī tad pavasara laikā un tad, lai būtu dati ar skaidriem pierādījumiem mm, par eh, lūgumu rakstu iesniedzēja minēto. Es domāju arī, ka būtu laba doma nosūtīt uh, vēstures Slovākijas, Ungārijas kompetentajām iestādēm, izmantojot viņu pastāv, pastāvīgās pārstāvniecības, un tad eh, norādīt viņiem lūguma rakstos paustās bāžas un eh, prasīt atbildēt uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka šos lūguma rakstus būtu jāskata blokā, būs arī vēl trešais lūguma raksts, es jau minēju, ka tikai dažas dienas atpakaļ janvārī uh, šis trešais lūguma raksts tika iesniegts, tāpēc nu, mums tas tā paralēli jāskata un jātiecās vienlīdzīgi pret šiem lūguma rakstiem. Vai mēs tā varam rīkoties? Jā. Labi, tad tā arī darīsim. Un izbaudiet beļģu šokolādi pirms doties atpakaļ Slovākiju. Lielas paldies! Jā. Pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam lūgumraksts numur 15 par apdrošināšanas parametru saskaņošanu kaitējuma atlīdzināšanai Eiropas Savienībā. Tas ir 23. darba kārtības punkts. Lūgumraksts iesniedzējs ir mūsu vidū. Tā ir Magnoca skundze, kas pārstāv lūgumrakstu iesniedzēju. Dodu jums vārdu prezentācijai uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdē, paldies par to, ka esat šeit, lai uz, ka uzklausāt man lūgumu rakstu. E, mani sauc e, Konstants Karēšana Muņoca, esmu Elīzes e, māsa, viņa bija studenta 25 gadi, viņa gāja bojā, kad atradās Spānijā, Barcelonā, viņa piedalījās Erasmus programmā. Erasmus ir netvarka organizējušo braucienu, tas viss notika 16. gada 20. martā, divus gadus atpakaļ šajā traģiskajā incidentā gāja bojā 13 spīdošas studentes. Uh, septiņas Itālijas, sešas no citām Eiropas valstīm. Pateicos par man doto iespēju jūs iepazīstināt ar šo skumjo gadījumu, kur gāja bojā 13 jaunieši, Eiropieši, kas ar entuziasmu piedalījās Erasmus programmā. Katru gadu piedalās simtiem tūkstošai studentu no visas Eiropas. Vēlētos vēl arī Mm, jūs informēju par to, ka vēl nav pieņemts spriedums divus gadus vēlāk pēc notikušā. Un arī nav vēl individuāli, arī individualizētie vainīgie. Spānijas tiesneši arī norādījusi, ka nav vainīgo par spīti arī tam, ka ir skaidrs norāds uz to, ka šautu busa šofers bija vainīgs. Diemžēl tie ģimenes vēl nav saņēmušas uh, tiesas spriedumu. Esmu šeit, lai pārstāvētu Erasmus paaudzes va, um, vecāku asociāciju. Um, esam iesnieguši lūgumu rakstu 0015 2017 par Kom par apdrošināšanu parametru saskaņošu gaitējumu atzīšanu, to iesniedz Simons Biraldi. Vēlētos jūs uzmanību pievērst milzīgajām atšķirībām, kas pastāv pašlaik Eiropas normatīvu jomā apdrošināšanas nozarē. Nu, te runa ir par otro Romas regulu, par spriedumu 352.014. Tagad nevarēšu detaļas atrunāt, tomēr uh, gribētu norādīt to, kas ir noticis ņemot vērā esoš, spēkā esošos tiesību aktus, atbilstīgi arī C350-2015 spriedumam. Mēs nonākam pie absurdā secinājuma, ka itāļu studenšu vecāki ir saņēmuši uh, saņēmuši kompensācijas atbilstīgi Spānijas aprēņi, aprēķiniem 3-4 reizes mazāks, ka kompensācijas tiek samazinā, saņemtas uh, Salīdzinot ar to, ja gadījumā viņas būtu gājuši bojā Itālijā, nevis Spānijā. Ja būtu noticis viss otrādi, Spānijas vecāki būtu saņēmuši 3-4 reizes lielāku kompensāciju atbilstīgi eh, tiesību aktiem, kas ir spēkā viņu valstī. Eh, citās valstīs, arī Spānijā, arī tiesvedības izmaksas ir upuru pārziņā un tuvinieku eh, pārziņām. Līdz ar to mēs redzam, ka šeit ir absolūta netaisnība. Mēs esam daudz piedzīvojuši netaisnību, bet šī ir tiešām visaktuālākā. Tad jautājums, vai Eiropas pilsonim nevajag, Eiropas pilsoņu dzīvē nebaidzētu būt vienai vērtībai visā Eiropā. Eiropā vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šim, lai tiktu harmonizētas apdrošināšana dažādās dalību valstīs Eiropas Savienībā. Negadījumā, kad upuri iet bojā ārvalstīs, tad arī uh, kompensācijas tiek maksātas uh, upuru, atbilstīgi upuru dzimtās uh, valsts uh, norādēm. E, mēs šeit neesam, lai iestātos par savām uh, materiālām interesēm. Uh, Mēs esam šeit, lai pārstāvētu Erasmus paaudzes vecāku asociāciju. Mēs darām visu, lai šādas situācijas vairs neatkārtos, lai jaunie eiropieši, kuri gribētu strādāt, tā, mācīties tāpat kā Elīza, mana māsa un arī citas studentes, kas gāja arī bojā, kā. Ka Eh, tiktu garantēta eh, arī viņa dzīvības apdrošināšana visā dalību valstīs, jābūt labākam transportam, eh, ceļu infrastruktūrai, apdrošināšanai kaitējuma atmaksāšanai. Pateicos Ilijai Kostai, Mihailam Krāmeram arī par mūtisko jautājumu attiecībā uz apdrošināšanas jautājumiem Erasmus studentu situācijā. Erasmus programma ņemot vērā tā ideju, tomēr ir nepieņemami, ka uh, traģedijas gadījumā Eiropā netiek nodrošināt šiem jauniešiem vienota apdrošināšana. Līdz ar to ļoti svarīgi, lai Erasmus programmā paredzētu pienākumu arī sekt studentus ar adekvātiem apdrošināšanas polisēm, ne tikai mācoties savā universitātē, bet visas programmas laikā, arī kad viņi atrodas citās dalību valstīs. Tad arī informācija, kas tiek sniegta jauniešiem, īsti nav skaidra. Nav arī skaidra Eh, kadra universitātes atbildība, kas uzņem studentus, nav skaidrība arī kādas ir asociācijas uzņēmumi, kas organizē sociālās kultūras aktivitātes. Pirmais solis būtu garantēt standārta, vienotus apdrošināšanas standārtus, kas, ko sniegtu visas universitātes Erasmus programmas ietvaros. Tad arī ir arī jāizanalizē non-profit organizācijas, kas saņem Eiropas naudu. Ne, tāpat laikā netiek veikt pārbaudas, kā šī nauda tiek tērēta. Šās ir asociācijas, kas dažkārt uzvedas kā turisma aģentūras bez kompetencēm. Arī šai gadījumā bez adekvātām apdrošināšanas garantijām mūsu stu, um, meitiņu gadījumā Arī šo braucienu no Barcelonas Valencija organizēja Spānijas asociācija SN. Viņi noraidīja jebkādu savu atbildību par notikušo. Starptautiskā arī SN internacionālā, tur Briselē, arī norādījis, ka tā nav atbildīga. Paldies! Cerams, ka arī tad nākotnē pieņemsiet visus nepieciešamos pasākumus, lai Eiropas studenti varētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you very much and thank you also for. Paldies, paldies arī par jūsu drosmi, ka esat ieradusies, lai mūs informētu par šo. And let me also, on behalf of the committee, arī komitejas vārdā vēlos paust jums uh, mūsu līdzjūtību par uh, uh, to, ka esat zaudējuši šai traģēdijā arī savu māsu. Tiešām tas ir ļoti drosmīgi no jūsu puses ierasties un dalīties ar savu stāstu. Un tagad aicināšu komisiju izteikties par šo jautājumu. Līsī Kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Labu pēcpusdienu visiem. Man ir tiešām uh, dzirdēt šo bērīgo stāstu un būšu diezgan neērtā situācijā, jo man būs jāskaidro, kāda ir likumdošanas situācija. Ievad vārdos gribētu paskaidrot. kas ir atrunāts esošajā apdrošināšanas direktīvā. Tik daudz nerunāšu par eh, Romu divu regulu. Par apdrošināšanas direktīvu. Tā paredz tā saucamo zaļās kārtas sistēma, tie ir starptautiski apdrošināšanas certifikāti, kas ļauj Eiropas pilsoņiem šķērsot Eiropas robežas. Uh, un viņiem nav jāmaksā apdrošināšana uz robežas. Šī sistēma, kas sniedz garantijas eh, dažādiem negadījumiem, kas notiek kādā citās valsts teritorijā un um, tad auto avārijas, ko izraisa citas valsts sastāvs auto vadītāji. Šī sistēma krietni uzlabot, salīdzinot ar standarta zaļās kārtas sistēmu, tiek, piemēram, paredzēt minimālais nosekšanas uh, summas. Uh, un šie griesti, kas paredzēti apdrošināšanas kompāniju līgumos, ka ir jānosēdz cilvēku tie, skaitējums, arī materiālajie zaudējumi. Uh, īpaši tiek aizsargāti, um, mm, piemēram, velosipēdisti un gājēji, taču, nu, pārāk lielās detaļās tas tomēr neiedzēļinās, kas attiecās kompensācijas schēmām. Un tas ir kas pilnīgi cits. Un noslēgšu ar direktīvas aprakstu. Tur ir arī tas saucamais uh, upuru um, tad šī apmeklēšanas izmaksas. Um, nezinu, vai upuris uh, dzīvoja Spānijā vai nē, bet direktīva arī ļauj vieglāk saņemt kompensāciju gadījumā, ja ir jāpie, jāpārvietojas, lai nonāktu pie upura par pašu kompensāciju. Mēs uh, astotā gadā veicām pētījumu par, kom, par upuru kompensāciju. Un īpaši pievērsām uzmanību tieši mm, šim aspektam par došanos pie upuriem, un tiešām tur redzējām, ka ir liels atšķirības kompensācija jomā. Nu, dažādās dalībvalstīs arī ir nepieciešams dažādas kompensācijas, ir dažādi medicīnas izdevumi, piemēram, uh, cietušajiem. Dažādas schēmas, kas ir atrunātas civil likumā. Jums nav dažas valstīs, piemēram, jānodrošina kāda kompensācija, piemēram, par psiholoģisko kaitējumu un tam līdzīgi. Tas, protams, ir atkarīgs no attiecīgās valsts pirkt spēju, kad runājam arī par ienākumu zaudējumiem. Tāda ir situācija pašlaik. Un toreiz, 8. gadā, tika pieņemts uh, secinājums par to, ka šī problēma varbūt nav tik milzīga. Mēs, protams, nevaram noraidīt uh, traģiskus uh, gadījumus kā uh, šis, bet 8. gada pētījumā netika identificēts, ka tā būtu ļoti izplatīta problēma. No subsidiaritātes un samērīguma būtu neatbilstīgi iejaukties esošajā sistēmā. Nu, diemžēl tas arī ir viss, ko es varu teikt pašlaik. Mēs uh, neesam pašlaik iecerējuši neko specifisku darīt. Šai jomā tā ir pirmā reize, kad arī es pats saņem šādu veidu sūdzību četru gadu garumā. Un man jau arī nav mandāti jums ko apsolīt, kā tiks spērti kādi konkrēti soļi. Paldies! Tagad vārds kolēģiem Pēters Jārs. Also wir alle wissen ja, dass äh Jūs uh, visi zinat, ka um, tas ir Erasmus programmas princips, un arī tika minēts, ka eh, šādu gadījumu nav daudz, nu par laimi, eh, ka šādu gadījumu nav daudz, mēs nevēlamies, lai šādu gadījumu būtu daudz, bet, nu, protams, ka um, tas ir traģiski, ja um, dzīvē um, iet bojā kāds ģimenes loceklis, un pēc tam to visu pavada vēl arī netaisnīguma sajūta. Uh, Es esmu no tādu cilvēku sugas, kas vienmēr visu apdrošina, lai uh, viss būtu beigās drošāk. Tātad mēs uh, rīkojamies, protams, nevēloties, lai kaut kas ar mums notiktu. Iespējams, ka ir kolēģi, kas uh, juridiskā ziņā ir izglītotāki nekā es. Uh, Varbūt Erasmus varētu izveidot kaut kāda veida apdrošināšanu, obligātu apdrošināšanu, kas eh, ļautu studentiem tos, to izmantot. Nu, tad, kad es eh, braucu ceļojumā, es parasti nedomāju par to, vai mans mirstīgās atliekas varēs nogādāt kā mājās. Galu galā es nebraucu ceļojumā tāpēc, lai no tā neatgrieztos, bet eh, mums vajadzētu paredzēt arī taisnīgu attieksmi. Varbūt Erasmus programmai vajadzētu kaut ko tam līdzīgu paredzēt. Varbūt vajadzētu izveidot kaut kādu Eiropas apdrošināšanu, kas tiesām arī būtu obligāta. Gal galā mums ir jāskatās, kur šis uh, atgadījums ir noticis, vai tas ir bijis uz robežas, vai uh, Uh, šis cilvēks ir dzīvis konkrētajā dalībvalstī vai nē. Viss tas šo situāciju ļoti sarežģīja. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt uh, ierosināt, uh, pārdomāt šādu sistēmu. Galu galā šie atsevišķie gadījumi ir ļoti traģiski, un mēs nevēlamies, lai tādu būtu vairāk. Paldies, Pīter! Tagad es vērsīšos pie Silvijas Kostas Šķiet, ka viņa tik pirmo reizi viesojas mūsu komitejā. Mēs priekšēdātāju konferencē esam sadarbojušās, tāpēc liels prieks jūs redzēt. Jā, es arī biju priekšādātāja tad, kad tika iesniegts šis lūgumraksts. Continu in italiano. Paldies, turpināšu itāliski. Es arī vēlētos pateikties, kon, pateikties Konstancei par to, ka viņa tiešām ļoti drosmīga un arī ar ļoti lielu uh, skaidrību viņi mūs iepazīstināja ar šo traģēdiju, kas tieši attiec uz viņu. Es pazīstu daudz šo itāļu meiteņu ģimenes. Un arī lielā parkā Romā mēs viņām par godu iestādījām arī kokus. Un tad esam izveidojuši šo asociāciju, lai šī situācija neatkārtotos. Uh, Te ir vairākas problēmas. Es strādāju kultūras komitejā un uh, te vērsos arī pie DG uh, izglītību un kultūru, ne tikai DG sportu. Uh, vismaz pārbaudīt, vai kaut ko tomēr varētu darīt par garantijām, kas tiek sniegti studenti, kas tiek sniegts studentiem, kas piedalās Erasmus programmā. Tātad ir polises, ko izdod uh, universitātes, un tad tiek ņemts vērā normas, kas ir spēkā dažādās valstīs. Bet Spānijā, diemžēl, kompensācija ir trīsreiz mazāk nekā, ja Eh, šī traģēdija būtu notikusi Itālijā, un, Itāli, un Eiropu to nevar pieļaut. Polises gadījumā runa tikai par to, kas notiek tieši Erasmus programmas kontekstā, bet ir arī mm, problēma par pilsonību, un tad, nu, arī šo mm, Braucienu organizēja arī Spānijas asociācija Esani, ko atbalsta arī Eiropas komisija, kas arī labticībā piedāvāja šo mm, ekskursiju, kas notika naktī ar atgriešanos agri no rīta. Un, godīgi sakot, tas viss eh, notika nedrošos apstākļos. Un te ir ļoti svarīgi lai komisijas sniegtu vadlīnijas arī visām asociācijām uzņēmiem, kas organizē studentiem dažādi šos braucienus, lai viņi atbilst visiem kritērijiem, standartiem, lai tad arī nodrošinātu aktivitātes, kas ir drošas un garantētas. Par to netiek runāts tālāk par politiku un par harmonizāciju. Es iepazinos ar 8. gada pētījumu. Manuprāt, tas ir novecojis. Tur tika sacīts, ka šāda situācija skaits ir mazs, ka šie standarti netiek pārkāpti, un tam nav liela ietekme uz iekšējo tirgu. Godīgi sakot, šis secinājums, man liekas, ir uh, absurds gan ietekmi, par kādu ietekmi šeit runājam. Te runa ir par cilvēku dzīvību, nevis par kaut kādu materiālu ietekmi. Un tad arī ņemot vērā, ka pieaug starptautiskā mobilitāte, ir dažādas mobilitātes programmas. Un te arī ir Eiropas Savienībai jāpieņem savi lēmumi un atbildību. Un tad, nu, tad mums ir jāsāk ar jauniešiem un tik vismaz par konkrētiem gadījumiem, kas attiecas uz Erasmus programmu. Un tālāk Spānija, diemžēl, vēl nav noslēgusi pēc ļoti pretrunīgiem, pretrunīgām tieslietu procedūrām, nav vispār noslēgusi izmeklēšana, nav vainīgie, nav nekāds spriedums un visus izdevumus te sēdz uh, upuru tuvinieki jau u ģimenes, kuriem tā jau nav daudz līdzekļu, piedzīvo šādu traģēdiju un tagad vēl arī uh, šāds sloks. Līdz ar to es prasu, lai lūgumraksts paliktu atvērts, ka šis jautājums ir jāskata Eiropas līmenī ne tikai Erasmus programmā, bet lai arī tiesību hārtā būtu daudz vairāk par to tikt runāts un lai vismaz tiktu definēts pirmais harmonizācijas polises, harmonizācijas elements, lai garantētu cilvēku dzīvības izdzīvošanu un lai arī varētu veikt uh, kaitējumu atmaksas arī ievainotajiem. Uh, Mums ir jābūt ļoti atbildīgiem attiecībā tieši uz mūsu jauniešiem. Paldies! Thank you so much, and I believe that many of us in this room either. Paldies! Tad vai nu arī mēs, kas esam šeit zālē, esam bijuši Erasmus. Ja studenti. Mans dēls arī bija pagājuši gan Francijā, tagad jau viņš ir laimīgā kārtā atpakaļ Zviedrijai. Mēs pat nedomājam par tādām lietām, kad nosūtam savus bērnus piedalīties Erasmus programmā. Jūs sagaidat, ka viņus uzņems augstas kvalitātes universitāte. Nu, lūk, tas ir paralēli jāatrisina Erasmus. Tad, kad tas tika uzsākts, bija. Uh, um, arī tāds uh, pirmreizes projekts, tagad jāatrod arī pirmreizes risinājums. Uh, Džīla kungs. Jā, liels paldies. Protams, ka tas ir ļoti traģiski. Un, uh, diemžēl, tas nebūs vienīgais gadījums. Laiks virzās uz priekšu un ir ļoti daudz iespēju dažādiem negadījumiem, arī letāliem. Mums ir vajadzīgs risinājums. Uh, Es eh, domāju, ka ģimenēm ir vajadzīgs, eh, vajadzīga iespēja pielikt punktu pēc eh, šādām traģēdijām. Varbūt mēs varētu vērsties pie varas iestādēm Spānijā, lai tās izvirsītu šo lietu par prioritāti. Ģimenēm ir jāsaprot, kas īsti ir noticis, un viņām tas viss ir jāizstājas sevais mukuras. Protams, ģimenes, teiksim, no Rumānijas eh, uzskatīs, ka 1000 eiro ir pilnīgi cita vērtība nekā ģimenēm Spānijā vai citur. Mums ir vajadzīgs komisijas lēmums kas ļautu noteikt, ka, teiksim, ja ģimene ir no Itālijas un kompensācija ir konkrētā līmenī un šis negadījums notiek uh, kādā citā valstī, šajā gadījumā Spānijā, tad tiek piemērots augstākais uh, kompensācijas līmenis. Es uzskatu, ka tas būtu tikai saprātīgs lēmums. Diemžēl nevienmēr veselais saprāts uzvar. Tagad uh, Kazolīno kungs. Sarebbe superfluo adesso fare dei commenti. Jā, nu tagad eh, liek izla... izteikt komentārus. Nu, komisija ir jāatjauno savus pētījumus 2008. gadā, tas ir saprotami. Tagad ir 18. gads, pagājuši desmit gadi. Un eh, šai laikā Erasmus programma ir eh, eksplodējusi, palielinājusies, uzstājumi uz to, lai tur piedalās aizvien vairāk jauniešu. Uh, un arī mobilitātes jautājums. Nu, studenti jau nedod, studenti nedodas uz universitāti un tur vienkārši nepaliek universitātes telpā, nē, universitāte tiek izmantot, arī kā, diemžēl, tas notika šajā gadījumā ar um, meitenēm, lai viņas arī varētu apskatīt citas Eiropas vietas un tam līdzīgi. Tātad vispirms komisija jāicina atjaunot uh, 8. gada pētījumu, tad raudzāsim, kādi var būt risinājumi, un tad uh, mums noteikti jāpatur lūguma raksts atvērts. Lūk, man liekas, ka. Uh, atsaukties uz 8. gada pētījumu, tas ir uh, nepamatot un absurdi. Ir jā, jāatjauno un jāaktualizē tas viss. Lielas paldies! Neviens runātājs vairs nav pieteicies, tāpēc to došu vēlreiz vārdu Muņosas kundzei. Ļoti sarežģīts vārds jums ir. Vi ringrazio. Lielas jums visiem paldies! Jā, es arī uzskatu, ka komisijas pētījums 2008. gads, tas noteikti ir jāatjaunina. Vēl jau vairāk tādēļ, ka šeit nerunāju tikai par uh, uh, gadījumiem, kur arī, kur Eiropas pilsoņi var uh, zaudēt dzīvību, bet kā tas bija arī mūsu gadījumā, um, daudzi studenti vienkārši ir arī ļoti smagi cietuši. Uh, Un tiešām man izbrīna tas, ka komisija saka, ka ir maz šādu gadījumu. Es nerunāju tikai par Erasmus studentiem, bet taču ir palielinājusies mobilitāte. Daudz cilvēku pārvietojas, un jūs sagaidat, ka ir ļoti maz šādu gadījumu. Ka tiešām tas neskar citus Eiropas pilsoņus citās dalību valstīs. Nu, lūk, tas man pārsteidz. Paldies! Paldies par jūsu atbalstu! Thank you very much. Lielas paldies! Tieši jums vajadzētu pateikties. Es vēlētos izdarīt secinājumus. Iespējams, jūs atcerēsieties, kaut arī laiks skrien vējas pārniem, bet 2017. Eh, gadā jau tika pieņemta rezolūcija, tas notika Strasbūrā, un šo rezolūciju pieņēmām tieši par šo jautājumu. Tā bija juridiskās komitejas rezolūcija, kura komisija tika aicināta noteikt eh, minimāls noteikumus Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka šādas personas nezaudē savas eh, tiesības pieprasīt kompensāciju, ja tās ir cietušas eh, pārrobežu satiksmes negadījumā, un tāpat arī tām ir jāparedz iespēja meklēt taisnību Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šo lūgumu rakstu vajadzētu atstāt atvērtu. To vajadzētu nosūtīt juridisko lietu komitejai. Uh, nosūtīt to kā piemēru par reālu gadījumu, atsaucoties uz viņu 2017. gada jūlija rezolūciju. Tāpat arī mums vajadzētu aicināt izskatīt, kā šo rezolūciju labāk īstenot praksē, balstoties uz lūgumrakstā izklāstītajiem faktiem. Tāpat arī nosūtīt šo lūgumrakstu transporta komitejai arī kultūras komitejai, jo tieši kultūras komiteja ir atbildīga par Asmus programmu. Es uzskatu, ka Erasmus pašlaik ļoti attīstās, un tieši tāpēc apdrošināšanas jautājums vajadzētu attīstīt paralēli. Es nezinu, vai tas ir iespējams, bet eh, kultu komitejai vajadzētu ar to nodarboties. Tāpat arī mums vajadzētu nopietni izsvērt to, ko pieminēja vairāki kolēģi. Komisijas pētījums jau ir desmit gadus vecs. Desmit gadu laikā daudz kas ir noticis, un mēs tikai varam iedomāties, kas vēl notiks tuvākajos desmit gados. Tieši tāpēc mums to vajadzētu rūpīgi izsvērt. Jā, mums ir jābalstās uz šādiem traģiskiem negadījumiem. Mēs eh, zinām, ka pastāv šī eh, kopaprasību programma, uh, bet eh, nevienmēr tā labi darbojas pāri robežām. Varbūt mēs varētu izskatīt arī šo iespēju. Tas būtu mans eh, ieteiktais ceļš tālākajai rīcībai. Vai jūs piekrītat? Lieliski. Jūs nodosiet tālāk šo ziņu. Jā, es eh, patiešām ticu starp iestāžu sadarbībai. Uh, Esmu pārliecināta, ka mums izdosies eh, virzīties uz priekšu un atrast visiem akceptējumu risinājumu. Šim risinājumam ir jābūt atbilstošam tai Eiropai, kur eh, robežas vairs eh, nav tādas kā sienas, kur mēs sagluži pretēji mēģinām tikt vaļā no šīm sienām un atrast kopīgus risinājumus. Erasmus kā, kādu laiku atpakaļ bija pionieris savā jomā, un vēl tagad tam tiek piešķirta ļoti augsta prioritāte. Daudz veiksmes jums, daudz veiksmes arī mums. Un liels paldies jums par to, ka ieradāties um, no Itālijas un devāties šajā tālajā ceļā. Un uh, sveicieni jūsu draugiem un ģimenei. Nav. Tagad Pāriesim uz eh, kāda cita pētījuma prezentāciju. Pētījums - efektīva tiesu iestāžu pieejamība. Mieklīti. Mūsu vidū ir eh, speciāliste Natī Rasmasona. Dod jums reiz jums vārdu. Thank you very much. Paldies, priekšādātāji. Labdien visiem! Liels paldies, ka devāt mums iespēju jūs iepazīstināt ar pētījuma rezultātiem. Šo pētījumu veicām pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma par efektīvu tiesu iestāžu pieejamību. Šis pētījums tika veikts pagājušajā gadā no jūnija līdz novembrim, un rezultāti ir publiskoti pētījuma dokumentā. Šeit dažos slaidos sniegšu jums kopsavilkumu par pētījumu like this. Ah, no, it's upwards actually. Okay. So, um, so the content of. Tātad uh, vispirms jūs iepazīstināšu ar projektu kā tādu. Pētniecības uh, dokumenta mērķi, izmantotā metodika, pētījuma aptvērums. Pēc tam runāšu par pētījuma rezultātiem un eh, tos skatījuši no diviem dažādiem aspektiem. Pirmkārtām, lūgumu rakstu analīzes rezultāti attiecībā uz eh, piekļuvi tiesām, un mm, pēc tam Eiropas Savienības instrumenti, kas ir paredzēti, lai uzlabotu piekļuvi tiesām. Tātad ziņojumā mēs eh, balstījāmies uz mm, dažādām rekomendācijām, un arī tās es prezentēšu šajā izklāstā. Uh, Pētījumam ir divi galvenie mērķi. Pirmais - vēlējāmies saprast, kāpēc pilsoņi vēršas Eiropas Savienības iestādēs, un proti Eiropas parlamentā, lai nodrošinātu piekļuvi tiesām. Šie jautājumi var būt gan juridiskas, gan procesuāls dabas, tāpat tie var būt arī praktiski. Un aiz tā visa slēpjas dažādi iemesli, tie var būt ekonomiski, sociāli, vēsturiski, uh, vai pat politiski iemesli. Otrais aspekts. Pētījumā mēģinājām izvērtēt lūgumrakstu atbilstību un izmantojamību, un mēģinājām identificēt arī citus mehānismus un rīkus, kas ir pieejami Eiropas Savienības iestādēm, lai uzlabotu pilsoņu piekļuvi tiesām Eiropas Savienībā. Pāris vārdu par izmantoto metodiku šajā darbā. Projektu um, izvērsām trīs fāzēs. Pirmā fāze - definējām pētījuma apjomu. Tātad pirmajā fāzē mēs mēģinājām definēt, kas tad īsti ir efektīva piekļuva tiesām. Šeit izmantojām trīs posmus. Pirmkārtām identificējām lūgumrakstus, um, arī trešo sarakstu, pēc tam veicām inventarizāciju par šiem lūgumrakstiem, sadalījām lūgumrakstus kategorijās, pie tām atgriezīšos mazliet vēlāk, un beigās mēs arī atlasījām lūgumrakstus, kurus mēs vēlējāmies de eh, detalizētāk izanalizēt. Otrajā fāzē mēs veicām pētījumu, un to mēs darījām paralēli gan dalību valstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Nacionālā līmenī mēs izmantojām mm, astoņu dalībvalstu apmēru, mm, astoņas dalībvalstis, to skaitā arī Latviju. Un eh, šī pētījuma mērķis bija trīskāršs. Pirmkārt, mēs mēģinājām pārliecināties, vai lūgumrakstos eh, minētās problēmas patiešām ir problēmas eh, pētāmajās dalībvalstīs. Otrakārt, mēs mēģinājām labāk izprast problēmas un mēģinājām arī identificēt, eh, kādi faktori slēpjas aiz šīm problēmām. Un eh, trešais mērķis bija iegūt informāciju par paraugu praksi un sniegt arī rekomendācijas uzlabojumiem gan nacionālā, gan arī Eiropas Savienības līmenī, ja runa par piekļuvi tiesām. Mēs eh, veicām šo analīzi uh, veicot dokumentu izpētī, veicām arī organizējām intervijas ar iesaistītajām pusēm dalību valstīs. Šeit mm, tātad aptaujājām gan eh, tiesu darbiniekus, gan juristus, gan nevalstiskās organizācijas. Dažkārt tikāmies arī ar mm, valstu iestāžu pārstāvjiem pētījumi Eiropas Savienības līmenī galvenokārt balstījās uz doku analīzi. Dažkārt izmantojām arī intervijas. Un šeit mūsu mērķis bija saprast, kas tad īsti ir efektīva piekļuva tiesām. Vēlējāmies arī identificēt eh, rīkus un mehānismus, kas izriet no Lisabonas līguma un kas eh, piešķir pilnvaras Eiropas Savienības iestādēm uzlabot eh, piekļuvi tiesām nacionālā līmenī. Trešajā fāzē mēs mm, gatavojām mūsu ziņojumu. Pirmais - aptvēruma definēšana. Efektīva piekļuva tiesām ir ļoti komplicēts jautājums, to ir grūti definēt. Mēs šeit eh, definējām vairākas kategorijas, kas um, varētu piederēt šādai efektīvai piekļuvēji tiesām, un šeit izvēlējāmies vairākas apakškategorijas. Uh, Mēģināšu tām ātri skriet cauri, jo vēlāk atgriezīšos pie tām detalizētākā formātā. Mēs eh, mēģinājām noteikt, kas tad īsti ir efektīva piekļuve tiesām. Šeit mēs pētījām Nacionālās tiesas sistēmas organizāciju, skatījāmies, kāda varētu būt juridiskie un procesuālie šķēršļi. Vēl eh, kāda kategorija ir tiesu un juridiskās palīdzības izmaksas. Te ir runa par to, cik izmaksā jūras konsultācijas eh, tiesas kā tādas un citi jautājumi, kas attiecas uz piekļuvi atbilstošai juridiskajai palīdzībai. Un nākamais ir runa par eh, taisnīgu tiesu un eh, spriedumu īstenošanu. Šeit ir runa par procesuālajām garantijām un procesa garumu un spriedumu izpildi. Lūgumrakstu analīze Šajā analīzē mēs galvenokārt eh, balstījāmies uz mm, pirmo daļu. Mēs eh, atklājām, ka lūgumrakstos parādās trīs galvenās problēmas, kas runā par to, kāpēc piekļuva tiesām nav laba. Pirmkārtām tā ir mm, dalībās tiesu sistēmas struktūra un piekļuva tiesām. Piemēram, tiesu darba organizācija. Piemēram, nav iespējams iesniegt apelāciju par pirmās instances spriedumiem, vai arī tiesnešu darba apstākļi. Tiesnešiem ir pagaidu darba līgumi. Šādi jautājumi ietekmē pilsoņu piekļuvi tiesām. Vēl viena apakškategorija ir praktiskie šķēršļi, kā piekļūt tiesām. Te varbūt runa par uh, geogrāfisko pārklājumu, kur atrodas tiesas. Tiesu, piemēram, nav uh, perifēros reģionos. Tāpat arī uh, piekļuve tulkojumiem um, vai arī um, tiesas aizliedz lietotājiem izmantot elektronisko parakstu, sazinoties ar juristiem un tiesnešiem. Un vēl viena no apakškategorijām juridiskie un procesuālie šķēršļi. Daži logumrakstu iesniedzēji atsaucās arī uz šo punktu. Tika runāts par to, ka ir vajadzīga pasta adrese tajā valstī, kur notiek tiesvedība, vai arī tiek runāts par um, pierādījumu pieļaujamību. Otrā kategorija attiecas uz tiesas un juridiskās palīdzības izmaksām. Kā jūs visi zināt, izmaksas var radīt ļoti lielus šķēršļus. Pilsoņi to dēļ iespējams nevēlas vērsties tiesās, un vairākos lūgumrakstos šī problēma ir pieminēta. Tātad te ir runa par tiesu izdevumiem, par tiesu nodevām, un piekļuve juridiskai palīdzībai arī ir izšķiroša, jo juridiskā palīdzība ir ļoti nepieciešama, lai nodrošinātu piekļuvi tiesām. Piemēram, ja runa par juridisko palīdzību pārrobežu lietās, vai arī, ja ir runa par juristu nozīmēšanu no valsts puses. Dažkārt arī atbrīvošanām no valsts nodeves ir radījusi problēmas dažās valstīs. Tika runāts arī par uh, juridisko palīdzību, tātad šeit ir runa par uh, lūgumrakstiem, ko ir iesnieguši cilvēki, kas uh, um, ir iesnieguši prasības par nodokļu likumiem Grieķijā, kas noveda pie deviņus mēnešus ilgiem streikiem šajā valstī, kas, protams, radīja reāls šķēršļus piekļuvēja tiesām. Tāpat arī tiek runāts par iekšējā tirgus noteikumu ietekmi uz juristu profesijas izmantošanu Spānijā. Šādas problēmas pieminēja arī prasību iesniedzēji dalībvalstīs. Šeit viņi atsaucās, piemēram, uz to, ka viņiem nebija iespēja izvēlēties um, juristus vai advokātus, kas viņiem tika nozīmēti, un viņiem arī nebija informācijas par šo juristu kvalifikāciju. Pēdējais um, - taisnīga tiesa un sprieduma izpilde. Lielākajā daļā lūgumrakstu par to tika runāts un tika minēts, ka tas ietekmē piekļuvi tiesām. Procesolo garantiju pārkāpumi. Šie jautājumi lūgumrakstos parādījās atkal un atkal, jo īpaši tika pieminēta korupcija attiecībā uz tiesnešiem. Tika runāts arī par to, ka um, tiesnešiem trūkst objektivitātes un neutralitātes. Procesa garums arī tika norādīts kā viena no problēmām. Protams, ka tas saistās ar milzīgo darba slodzi tiesās. Un beigās eh, sprieduma izpilde arī eh, tika minēta kā problēma vairākos lūgumrakstos. Vai tāpēc, ka spriedumi netiek izpildīti dalību valstīs, vai arī tāpēc, ka šī izpilde ir ievilkusies. Šī problēma tika attiecināta gan uz uh, iekšējām lietām, uz uh, dalībvalstu tiesām, bet tika runāts arī par Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildu un arī uz Eiropas tiesas spriedumu izpildi. Domāju, ka lūgumraksti mums sniedza ļoti labu pārskatu par šķēršļiem, ar kādiem dalību valstīs var saskarties, lai piekļūtu tiesām un bieži vien mēs varam atklāt arī reālas sistēmiskas problēmas dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka pilsoņi vēršas Eiropas Savienībā, vēršas pie Eiropas parlamenta, lai tas atrisinātu viņu problēmas. Tieši tāpēc mēs mēģinājām saprast, ko tieši Eiropas iestādes var darīt un kāda rīka ir to rīcībā, lai nodrošinātu labāku piekļuvi tiesām iedzīvotājiem. Protams, acīm redzami, ka pirmais rīks ir lūgumraksti. Cik bieži tie tiek lietoti, lai runātu par piekļuvi tiesām? Ļoti bieži šeit tiek izmantotas iekšējas nacionālas lietas. Tie tiek izmantoti kā alternatīva vietējam mm, tiesas procesam. Lūgumraksts iesniedzējs iespējams neusticas eh, vietējai tiesai vai arī ir dažādi aizspriedumi attiecībā uz uh, Um, tiesas spriešanu dalību valstī, tāpēc uh, tiek iesniegts lūgumraksts Eiropas parlamentā. Vai arī uh, šos lūgumrakstus izmanto kombinācijā ar uh, dalību valsts iesvedību, šādā veidā palielinot savas iespējas uzvarēt lietā. Vairākos gadījumos lūgumraksti tiek izmantoti tāpēc, ka trūkst izpratnes un zināšanu par lūgumrakstu mehānismu vai šos lūgumrakstus tiešām var iesniegt eh, šajā konkrētajā jautājumā. Lūgumrakstu mm, akceptējamība attiecībā uz piekļuvi tiesām. Šis jautājums ir diezgan specifisks. Pirmām kārtām ir jādomā, vai tas pieder Eiropas Savienības kompetencijai. Mm, tāpat arī interpretācija par šiem jēdzieniem var būt ļoti plaša. Tā rezultātā ir pārāk daudz lūgumrakstu par piekļuvi tiesām. Šādi lūgumraksti bieži vien tiek atzīti par nepieņemamiem. Ļoti daudzi lūgumraksti, kas attiecas uz piekļuvi tiesām, ir iekļauti trešajā sarakstā. Un tas nozīmē, ka šīs lietas mm, netiek plaši analizētas pirms tās tiek atzītas par nepieņemamām. Tad, kad šie lūgumraksti tiek pieņemti, tad eh, šie lūgumraksti parasti pēc izskatīšanas beidzas ar to, ka tiek iesniegts lūgums eh, Eiropas komisijai iesniegt vairāk informācijas vai arī notiek kontakti ar dalībvalstīm. Kādi citi mehānismi ir Eiropas institūciju rīcībā? Pirmkārtām var prasīt prejudiciālu nolēmumu. Piemēram, um, dalībās tiesas var uzdot jautājumus Eiropas tiesai par Eiropas eh, tiesību jautājumiem. Šim mehānismam ir ļoti daudz priekšrocību. Tas nodrošina atbilstošu Eiropas Savienības eh, tiesību piemērošanu. Tāpat arī Tas veicina veikt uh, tiesību reformas dalību valstīs, lai ievērotu Eiropas tiesas spriedumus. Un tā ir arī iespēja vērst uh, pilsoņu uzmanību uz Eiropas tiesu un uz atbilstības problēmām. Jo, ja rodas kādas pašas, tad var izdarīt lūgumu dalībās tiesnesim lūgt šādu prejudiciālu nolēmumu Eiropas tiesai. Problēma ir tāda, ka e, šādus lūgumus sagatavot priekšsā nolēmumu veids ļoti rati. Trūkst izpratnes par šo mehānismu. Tāpat arī tas ietekmē tiesvedības ilgumu dalību valstī, kas e, jau pats par sevi ir problēma. Un dažādās jurisdikcijās e, priekšsālie nolēmumi tiek izmantoti atšķirīgi. Ir arī citi instrumenti, kas ir pieejami Eiropas Savienības institūcijām. Ir diezgan daudz dažādu juridisku instrumentu, kas ir pieņemti, lai atviegloti piekļuvi tiesām. Civiltiesību lomā, piemēram, ir direktīva par juridisko palīdzību, tāpat arī ir mediācijas direktīva, ir arī direktīva par alternatīvu strīdu izšķiršanu, Un šādi instrumenti pastāv arī krimināltiesību jomā, piemēram, ir direktīva par mutisko un rakstisko tulkošanu, ir direktīva par cietušo tiesībām, tāpat arī ir mm, nevainīguma prezumpcija un eh, piekļuve advokātiem. Eiropas institūcijas līdz ar to var rīkoties, lai veicinātu piekļuvi tiesām. Struktūrālas reformas arī ir ļoti būtiskas šajā jomā, jo tās var uzlabot eh, piekļuvi tiesām ilgtermiņā. Eiropas Savienībā ir pieņēmusi vairākus mehānismus, kas ļauj atbalstīt un veicināt struktūrāls reformas, piemēram, ir struktūrālo reformu atbalsta programma, ir sadarbības un verifikācijas mehānisms Bulgārijai un Rumānijai, ir arī Eiropas struktūra un investīcija fonds, ir Eiropas pusgada process, kas ļauj kontrolēt, kāds progress ir panākts attiecībā uz piekļuvi tiesām. Uh, Un beigās vēlos norādīt arī uz veselu virkni dažādu programmu un iniciatīvu, ko ir uzsākušas Eiropas institūcijas, lai veicinātu mācības, kapacitātes veidošanu ar tīklu palīdzību. Ir arī dažādas mājaslapas un portāli, kas ļauj veicināt pilsoņu izpratni par viņu tiesībām. Tāpat arī mm, ir informācija par mm, izmaksām, par dažādām uh, juridiskās palīdzības programmām, ir piemēram EU Justice portāls, ir arī citas mājaslapas Europe Direct, un pastāv iespēja arī iegūt ad hoc finansējumu. Tā ir Justice programma Tieslietu ģenerāla direktorātā Eiropas komisijā. Šī programma ļauj finansēt dažādus projektus, kas veicina piekļuvi tiesām. Ir pieejamas arī dažādas platformas, kas veicina alternatīvu strīdu izšķiršanu, piemēram, Audē vai Solvit. Balstoties uz šiem secinājumiem, Attiecībā uz lūgumrakstiem un piemiem instrumentiem esam sagatavojuši rekomendācijas dalībvalstu līmenī. Šeit ir daudz dažādu veidu, kā risināt lūgumrakstos minētās problēmas. Proti var veikt uh, juridiskas vai tiesu sistēmas reformas. Tāpat arī pastāv iespēja uzlabot infrastruktūru. Piemēram, var uzlabot uh, Mm, fiziskā ziņā tiesu ēkas var eh, nodrošināt labākus apstākļus pilsoņu pieņemšanai tiesās. Ļoti būtisks elements ir eh, paplašināt informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu. Tas ir jādara, lai atvieglotu lietu apstrādi, lai palielinātu ties, mm, tiesvedības ātrumu. Tāpat arī ir jānodrošina labākas eh, mācības, lai uzlabotu spriedumu kvalitāti. Izpratnes veicināšanas aktivitātes arī var palīdzēt. Ir jāveicina arī dažādi alternatīvie strīdu risināšanas mehānismi, lai samazinātu tu lietu skaitu tiesās. Esam formulējuši rekomendācijas dalību valstīm, bet uh, šīs rekomendācijas var atbalstīt arī Eiropas institūcijas. Eiropas institūcijas varētu um, veicināt tiesības, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības tiesībām. Jau pieminētais prejudicinālais nolīgums, tāpat arī pārkāpuma procedūra, kas eh, nodrošina to, lai tiesība akti tiktu transponēti un īstenoti. Tāpat arī Eiropas Savienība var atbalstīt uh, dalībvalstu tiesu sistēmu reformas ar atbalsta programmas palīdzību. Var sniegt arī finansiālu atbalstu, attīstot uh, IKT rīkus vai arī uzlabojot infrastruktūru tiesās, un to var darīt ar Eiropas uh, struktūru un investīciju fonda palīdzību. Pastāv arī dažādi kontrols mehānismi, kas var uzlabot piekļuvi tiesām. Piemēram, EU Justice Scoreboard ir monitoringa mehānisms, kas ir ļoti noderīgs, lai varētu sekot līdzi progresam, kas ir panākts dalībvalstīs. Var veikt arī dažādas eh, mācību darbības, to var darīt arī Eiropas līmenī, atbalstot jau esošos tīklus, un var sniegt arī informāciju pilsoņiem par viņu tiesībām to vajadzētu turpināt, eh, iekļaujot to dažādās mājaslapās un portālos, kā jau es minēju. Noslēgumā gribētu pieminēt, ka lūgumraksti ir ļoti labs rīks, kas ļauj mums atklāt dažādas problēmas dalībvalstīs attiecībā uz piekļuvi tiesām. Iespējams, kā Eiropas eh, institūcijas nevienmēr var izmantot lūgumrakstus, bet uh, pastāv arī dažādi citi veidi, kā uzlabot piekļuvi tiesām Eiropas pilsoņiem. Liels paldies, un es eh, tagad labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Liels paldies, tas ir pētījums, kuru pasūtīja jūsu politikas departaments, un mēs par to ļoti daudz runājam. Tie bija zaļie, kas prasīja uh, šo pētījumu, un es varu jums apliecināt, ka mēs ar to iepazīsim, iepazīsimies un ka arī uh, deputātu interese būs lielāka nekā varētu domāt pēc eh, situācijas zālēm. Aicināšu izteikties komisiju saistībā ar to, kas nu pat izskanēja. Linda Žavo pārstāv komisiju. Nē, Linda Žavo nav. Mm, kolēģi ir slima, es viņu aizstāšu. Nu, sveicu jūs komitejā. Jā, liels paldies. Eh, Es eh, ļoti īsi izskrēju cauri pētījumam īsi pirms sanāksmes. Ļoti labs pētījums un vairums eh, bibliogrāfijas attiecas arī uz eh, komisijas iniciatīvām, jo īpaši es Justice Scoreboard, jūs to labi pazīstat, uzsvēršu vienu lietu. Komisija ir ļoti ieinteresēta dalību valstu mudināšanā uzlabot piekļuvi tiesu sistēmām. Tas nav e, tiešās lūguma rakstu komitejas interesēs, bet vairāk e, Eiropas pusgadu ietvaros. Un e, šajā ciklā, bet šajā satvarā mēs esam izveidojuši šo EU Justice Scoreboard un valstu ziņošanu. Un vairumā valstu, kurās ir problēmas ar šo tēmu, ir uh, plašas nodaļas tieši par tieslietu sistēmas efektivitāti, jo īpaši pieejamību. Piemēram, 2016. gadā komisija piedāvāja, padome pieņēma rekomendācijas pa valstīm, un tas bija sešas - Bulgārija, Ungārija, Itālija, Kipra, Portugāla un Slovākija. Runa bija par tiesu sistēmas efektivitāti. Citās, par citām dalību valstīm bija apsvērumi punkti, bet ne eh, konkrēti ieteikumi, šie specifiskie rekomendācijas pa valstīm. Tātad eh, ir ļoti detalizēti šie ieteikumi. Kiprā bija problēmas, kas saistījās ar, ar eh, maksātspēju vai arī saistībā ar kavēšanos procesos Portugālē ir citas konkrētas problēmas. Tātad ļoti uh, tehniski un specifiski šie ieteikumi bija, un mēs ļoti rūpīgi sekojam notiekošajam, uzraugam, ko šīs valstis dara. Mums nav tik daudz, eh, kas sakāms attiecībā uz šīs ekonomiskās pielāgošanas programmas eh, valstu gadījumā, tikai Grieķijā tas ir, Kiprā vairs ne, Portugāla tur vairs nav un arī īrija nav, bet eh, mums īpaši savs vārds sakāms šajā saprašanās memorandā. Un, mm, Es jau teicu, ka īsi iepazinošas ar pētījumu, ļoti atzinīgi to vērtējumu, arī komisijā varēsim to izmantot un uh, Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs ieguldījums mm, šīs tēmas, kas saistās par tiesu iestāžu pieejamību risināšanā. Lielas paldies! Es varu jums apliecināt, ka mēs esam gatavi pastiprināt un tālāk attīstīt starpinstitucionālo sadarbību šajā jomā. Tagad es mm, aicināšu izteikties kolēģus Valences kungs. Paldies priekšsēdētāji, Es nebūšu jauks, nesmu apmierināts ar eh, klātbūtni. Kur ir deputāti, kur ir zaļo pārstāvi? Viņi taču pasūtīja šo pētījumu, nu, kaut kas ir jādara. Un, eh, nu, es pats biju arī citā komitejā lielu daļu laika, bet man bija jāprezentē savus ziņojumus citā komitejā. Nesmu apmierināts ar to, ka mēs šeit esam tikai pieci. Tomēr pievērsīšos arī efektīvai tiesu iestāžu pieejamībai. Es uzskatu, ka tas ir ļoti izšķirošs jautājums, lai būtu iekļaujoša izaugsme, lai pilsoņi arī varētu tikt iesaistīti. Un mums ir jāsaprot, kas ir tās problēmas, kas nenu, neļauj veikt efektīvu tiesu iestāžu darbību un arī pieejamību. Un ir jā. Ja, pievēršas sīkāk šai analīzei un jautājumam par tiesu iestāžu pieejamību Eiropas Savienības mērogā. Tomēr man ir jāteic, ka līdzīgi pētījumi mūsu e, komitejai nav pilnībā piemēroti, jo mūsu galvenais uzdevums ir laicīgi izskatīt lūgumu rakstus, darīt to efektīvi. Mans jautājums ir šāds, kāpēc šis pētījums ir balstīts tikai Horvātijas, Grieķijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas piemēros. Kāpēc ir tik maz uh, nolēmumu bez kādām parindēm, zemsvītras piezīmēm? Ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka mm, šī pasu, pasūtījuma pētījuma vēlējās uh, redzēt, kā tiek risināts šis problēmas, vēlējās redzēt konceptā balstītus pētījumus, zinātniskus pētījumus no neatkarīgiem informācijas avotiem. Un vēl viens jautājums. Kāpēc šajā pētījumā ir runa par lūgumrakstiem, kas ir atzīti par nepieņemamiem. Ja tie ir nepieņemami, tad mm, mūs, mums par tādiem viņi arī jāuzskata šajā pētījumā. Tāpat Nu, ir arī slēgti lūgumraksti. Tātad mēs esam atrisinājuši situāciju, uzskatījām, ka lūgumraksti var tikt slēgti. Nu, un tomēr te atkal tie parādās šajā pētījumā. Kas tad ir pievienotā vērtība šādu konkrētu gadījumu pētīšanai? Ja mēs te runājam arī par slēgtajiem lūgumrakstiem, varbūt vēsturiska vērtība, bet nu, citādi mums jābūt proaktīvākiem. Uh, Par šī pētījuma garumu un dziļumu, nu to īsti neattaisno lūgumraksta iesniedzēja prasības, jo kopš rudens nav piedāvāti kādi specifiski risinājumi, un otrkārt tas parādījās pēc vairāk kā gada. Es jau minēju, mums ir jārisina jautājumi laicīgi, un šis pētījums noteikti to nedara. No nu, pētījuma beigās lūgumraksta iesniedzēji ir atvērti attiecībā uz laika garumu, nu, bet mums tas ir, mums ir jāstrādā konkrēti un ātri, un tad sekretariātam es vēlētos lūgtu mums iesniegt sarakstu ar slēgtajiem lūgumrakstiem, ar lūgumrakstiem, kas tika uzskatīti par nepieņemamiem, kas ir atspoguļot šajā pētījumā. Ir arī mm, ļoti tāds jāveic izsmeļošs sagatavis darbs mūsu komitejā, jāizskata tās tēmas, kas būtu jāpēta un kuras iepriekš nav tikušas skatītas citās komitejās, jo nav jau jēgas atkārtot to darbu, kas ir ticis veikt citās komitejās. Citiem vārdiem sakot, Mums, protams, ir nepieciešama šāda pētījuma, mums nepieciešama pētījumi mūsu darba veikšanai, lai nodrošinātu komitejas darbu. Bet ir jārīkojas laicīgāk. Jābūt īsākiem laika grafikiem, jāstrādā ātrāk. Un tas tad mums arī palīdzēs veiksmīgāk izskatīt lūgumu rakstus, un diemžēl tas ir tas, ko es nesaskatīju šajā pētījumā. Paldies! Lielas paldies! Un tā nu ir lieta, ko mēs bieži vien atkārtojam, ka pilsoņi pie mums vēršas kā pēdējā salmiņa, kad viņi bija mēģinājuši meklēt eh, taisnību nacionālā līmenī, tas nav izdevies, un tad viņi raksta lūgumrakstus. rakstus Un tas tad arī būtu jāņem vērā. Labi. Ja vien nebūs vēl kāda papildu jautājuma zālē, tādā gadījumā ā, vārds atkal Rasmasonas kundzei. For, for your question. Um, so the, the... Paldies par jūsu jautājumu. Kāpēc bija runa par astoņām dalību valstīm. Mēs vēlējāmies eh, tādu dalību valstu paneli, tās atlasīt, balstoties galvenokārt uz eh, sūdzību tendencēm, attiecībā uz grūtībām iestāžu pieejamībā, un tāpat arī vēlēmies nodrošināt uh, Um, līdzsvarotu geogrāfisko pieeju. Un tad, nu, bija arī lūguma raksti, mm, kurus Eiropas parlamentā nerisināja attiecībā uz efektīvu tiešu iestāžu pieejamību. Bija nu, tad jautājums par šīm slēgtajām petīcijām un um, tā, kuras netika uzskatītas par pieņemamām. Nu, īstenībā šī sistēma mm, tur. Uh, Nu, ļoti daudz kas tiek aizmirsts, īpaši attiecībā uz pieejamību. Un doma bija šeit paraudzīties, kas ir tie rīki, instrumenti plašākā mērogā, kas ir pieejami Eiropas Savienības institūcijām, lai varētu palīdzēt pilsoņiem, jo tas bija galvenais mērķis, jo, kad viņi vēršas komitejā, viņi meklē šo palīdzību. Uh, Nu, varbūt, ja lūgumraksti netiek atzīti par pieņemamiem šajā komitejā, varbūt tad ir risinājumi, kas varētu palīdzēt pilsoņiem, lai būtu šī efektīvāka tiesu iestāžu pieejamība viņu valstī. Un tad es centos saprast, cik liela bija to lūgumrakstu daļa, kas attiecās uz iestāžu pieejamību un kas bija tik atzītas par pieejama, pieņemamām. Un tad bija arī citi lūgumraksti, kas varbūt nebija pieņemami, bet tajā pašā laikā runāja tieši par šo tēmu, par kuru runājam, proti efektīva tiesu iestāžu pieejamība. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nē? Tādā gadījumā es vēlētos jums sirsnīgi pateikties pateikties politikas departamentam par to, ka vienmēr nākat klajā ar pētījumiem, ka to lūdzam, nu, un ka tie tiek izskatīti arī un izmantoti kā instrumenti, ne tikai šajā komitejā. Es pat ļoti bieži tos nosūtu, kad sarakstos izsūtu vēstules nacionālajām iestādēm, arī reaģējot uz lūgumu rakstu iesniedzēju mm, šīm problēmām, un liels paldies par jūsu paveikto darbu un sveicieni politikas departamentam. Tagad man ir informācija, ka būtu jānotur koordinātoru sanāksme pēc desmit minūtēm. Bet es vēlētos runāt ar tiem koordinatoriem, kas ir klātesoši. Varbūt vai mums būtu jānotur šī sanāksme šovakar, vai varbūt mēs to varētu pārcelt uz nākamo nedēļu. Jo tas saistās ar to, ka mēs nevarējām tātad strādāt vakardien, nu viens koordinators ir klāt telpā, nu tad neliels pārtraukums tagad un raudzīsim, kas tad notiks pulksten 17.45. Okay, so try... Labi, tātad neliels pārtraukums un tad raudzīsim, kas notiek pulksten 17.45. Lūdzu, atgriezieties zālē laicīgi. Thank you.